erittäin paljon näistä tärkeistä johdonmukaisuutta ja tehokkuutta koskevista huomioista. Nyt sitten edustajilla on puheenvuoro ja annan sen pyynnöstä Rouva Sinclairille. Rouva Sinclair on. Jaatan Sinclairs kundze, lūdzu. Thank you, Madam Chairman. I congratulate the representative. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Eh, paldies Zviedrijas pārstāvei eh, par šo prezentāciju. Zviedrijai ir tiešām tradīcijas cilvēktiesību ievērošanā un ieviešanā. Uh, Uh, bet, uh, ja runājam par cilvēktiesībām uh, tuvāk mūsu mājām, ko Zviedrijas prezidentūra darīs, lai panāktu, ka mūsu dalībvalsts ievēro cilvēktiesības, un arī kā tad ir ar cilvēktiesībām kuras uh, Eiropas Savienība ignorēja, neievērojot Lisabonas referendumu rezultāts īrijā pagājušajā gadā, vai mēs varētu uh, saņemt solījumu, ka uh, Eiropas Savienība neiejauksies šajā procesā un neiebiedēs īrijas cilvēks tagadējā referendumā? Kītaš, e, Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad dod vārdu Havitas kungam, lū, Havita kungam, lūdzu. Much, President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlētos apsveikt Hamaršeldas kundzi ar tās prezentāciju par Zviedrijas prezidentūras programmu cilvēktiesību jomā. Kā jau vairāk deputāti pieminēja, mums ir ļoti uh, liels sagaidītā latiņa par to, ko jūs darīsiet, bet, protams, mēs jūs arī kritizēsim, ja tas būs nepieciešams. Es vēlētos komentēt uh, mana grupas, politiskās grupas kolēģi teikto, un šeit viņš ir izvirzīts par ikgadējo cilvēktiesību referentu. Es e, vēlētos savus komentārus koncentrēt uz sekojošo. Mēs esam bieži runājuši par īpašā pārstāvja mandātu, un e, mēs esam runājuši arī par e, dažādām mieru uzturēšanas e, misijām, un jūs nepieminējāt e, geju un lesbiešu un transseksuāļu tiesības. Es uzskatu, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Nākamais attiecības ar apvienoto nāciju cilvēktiesību padomi. Uh, Jūs uzskatiet, ka vajadzētu atbalstīt īpašos mehānismus un izveidot valstīm īpaši domātas mehānismus, un arī šo ideju mēs varētu atbalstīt. Par kritiku. Vispirms, Parlaments vienmēr ir iestājies par cilvēktiesību jautājumu iestrādāšanu ikvienā uh, sabiedriskās dzīves jomā, bet tur vēl ir tāls ceļš ejams, tajā skaitā arī kohom. Es zinu, ka um, arī citas padomas darba grupas ir sagatavojusi cilvēktiesību ziņojumus, un tomēr esmu pārliecināta, ka jūsu cilvēktiesību darba grupa ir vadošā. Nākamais, kā uh, eh, cilvēku tiesību jautājums iestrādāt politikā un kā svarīgi lēmumu pieņemšanā to saslēgt kopā. Iespējams, ka cilvēktiesībām vajadzētu būt prioritātei pašai par sevi. Nākamais vēlētos pajautāt, kā jūs, Zviedrijas prezidentūra, vēlaties iestrādāt cilvēktiesību jomu ikvienā politikas aspektā un, piemēram, bērnu tiesības. Tātad mēs bieži vien uzskatām, ka cilvēktiesības attiecās uz pieaugušajiem, bet brīdī, kad mums ir jāsāk par to runāt, piemēram, vienojoties vai uzsākot sarunas ar valstīm, kurās cilvēktiesību situācija ir neskaidra, maigi sakot, tātad es vēlētos konkrēti pajautāt, ko jūs vēlētos darīt. Otrais apvien tā, tad Eiropas Savienības eh, apņemšanās ratificēt cilvēku ar īpašām vajadzībām konvenciju. Es saprotu, ka jūs vēlaties to darīt, bet ir vesela virkne dalību valstu, kuras vēlas atrunāt veselu virkni atrunu. Un eh, ko prezidentūra šajā sakarā ir gatava darīt? Es atbalstu jūsu iniciatīvu uh, Eh, jūs izteiktajai sadarbībai starp cilvēktiesībām un dažādiem, eh, dažādām uzņēmē darbības jomām. Un es zinu, ka jūs prezidentūras ietvaros eh, pie tā tiks strādāts. Es esmu sagatavojis iepriekšējā mandātā ziņojumu par šo jautājumu, bet patiesībā nevis profesora Rakī teiktā izpratne ir svarīga, bet gan tā īstenošana reālajā dzīvē. Un Šā gada sākumā mēs apakškomitejā sagatavojām šādu ziņojumu, bet patiesībā nav jau tik svarīgi runāt par to, bet ir svarīgi to realizēt dzīvē. Ceturtais Attiecības ar apvienoto nāciju cilvēktiesību padomi. Jautājums par tuvējiem austrumiem ārkārtīgi karsts punkts, un tas ir viens no būtiskākajām sarunu tēmām. Un eh, dažu valstu acīs šī cilvēktiesība padoma jau ir zaudējusi savu slavu. Protams, ka mēs vēlamies izveidot savu veidu sadarbības un sarunu tilku. Mēs vēlamies eh, vienoties par adekvātu risinājumu tuvējos austrumos, un tomēr es domāju, ka šāda Eiropas Savienības loma ir vienīgā iespējamā. Kādas būtu jūsu domas un darāmais? Mans personīgais viedoklis, es vēlētos eh, pateikties, ka jūs uzaicinājāt mūsu apakškomitejas priekšsēdētāju piedalīties jūsu organizētajā seminārā, un esam pārliecināts, ka arī parlamenta delegācija Ženēvā cilvēktiesību padomē varēs turpmāk darboties daudz efektīvāk. Un es uzskatu, ka e, jūsu darbība šajā e, darba grupā veicinās e, padomas prezidentūras un parlamenta ciešāku sadarbību. Decembra plenārsēdē jau tradicionāli mēs runājam par cilvēktiesību jautājumiem, izskatam ziņojumu, citi jautājumi kā Saharova balvas piešķiršana un citi. Taču šobrīd padomē ir izmainīts laika grafiks un darba jautājumu sagatavošana šim cilvēktiesību ziņojumam, un tomēr es ceru, ka mums būs iespējams noorganizēt dialogu šajā jautājumā, jo tā saucamā cilvēktiesība plenāra sēde, kas jau tradicionāli tiek organizēta decembrī, es ceru, ka to, protams, ietekmēs un tomēr ceru, ka kaut kādu risinājumu mums izdosies rast. Vēlētos jums vēlreiz atgādināt, ka Eiropas parlaments jau ilglaicīgi ir sagatavojis virkni rekomendāciju, par eh, to, ko vajadzētu darīt tirzniecības jomā, aizsardzības jomā un eh, kāda ir pieeja konfidenciāliem datiem, bet katrā ziņā ir ļoti labi, ja prezidentūras turpina iepriekšējo prezidentūru uzsākto. Mēs eh, cilvēktiesību jomā konsekventi darbojušies, varbūt neesam tik viennozīmīgi, un tomēr būtu priecīgi, ja jūs to pieminētu. Vēlētos pateikties ar nokundzei. Esam pārliecināts, ka mums izdosies veicināt eh, struktūru dialogu par cilvēktiesībām un demokrātiju. Un esam pārliecināts, ka par mehānismiem mums izdosies gala beigās arī vienoties. Un eh, es esmu priecīgs, ka mūsu sadarbība ar komisiju ir bijusi laba un tāda arī turpināsies. Protams, ka ir nepieciešams atbalsts demokrātijas atbalsta programmām un sadarbība ar komisiju mums ir ļoti svarīga. Es atvainojos, ka man ir tik daudz jautājumu, bet visbeidzot, Martin Kungs eh, ir eh, ļāvis man jautāt viņa vārdā sekojošo, vai prezidentūra pieņems kāda veida deklarāciju par Irākas notiesātu uh, Abakī atgriešanu atpakaļ Lībijai, kurš tika notiesāts Skot Skotijā. Katrā ziņā šobrīd apvienotajā karalistē par šo jautājumu tiek daudz runāts, un šobrīd šis apvienoto kara, šis ir ļoti karsts kartupels starp Lībiju un apvienoto karalisti. Tā tad uh, mēs tiešām uzskatām, ka nacionālās intereses un cilvēktiesību intereses ir vienlīdz svarīgas, bet kādas ir jūsu domas? Kītus, herra Hauit. Paldies, Hovita kungam! Ir vairāk runāt gribētājs šajā sarakstā, un es tiešām pieprasītu, lai uh, mēs pieturētos pie laika. Gērens kungs, Probdī kungs, Deva kungs, Lohbī kundze, un visbeidzot uh, e, Kionks kundze, cilvēktiesību ģenerāldirektorāts. Un līdz ar to mēs beidzam runāt gribētājs sarakstu. Tātad Gerens kundz lūdzu. Merci, madame la présidente. Euh, j'ai écouté... Paldies, priekšsēdājs kundze, ar lielu uh, interesi klausējos Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. Pārstāvs teikto, man liekas, ka programma ir ambicioza un tā dos um, pozitīvais uh, efektu. Zviedrijas uh, pārstāvi darbība norāda uz to, ka mums praktiski nu, ir pilnīgi skaidrs, ka viņu mērķi ir uh, tādi, ko viņi vēlas uh, īstenībā sasniegt. Mērķi ir dažādi, um, iedarbības iespējas dažkārt ir ļoti ierobežotas, un katrā gadījumā dažkārt arī šī reāla politika tiek pieminēta. Tas, tas tas eh, norāda uz to, ka tās eh, valsts, kas nerespektē cilvēktiesības sarunas, notiek aiz slēgtām durvīm, un eh, tas netraucēja labo darījumu norisei. Un arī Eiropas Savienības iepriekšējais prezidentūras vadītāji mēģināja darba kārtībā un arī ANO cilvēktiesību padomē iekļaut jautājumus, kas norāda uz viens vai otras valsts darbību, bet saskārās ar veto, kas nāca no dažu valstu puses, kas ir drošības padoms loceklis. Līdz ar to mēs esam šeit tādā jomā, kas ir ļoti delikāta un sarežģīta. Mm, pievēršoties arī moderniem konfliktiem, mans jautājums arī ļoti konkrēts par šiem notikumiem. Pirms pāris gadiem ANO rosināta Piecas personības to veidoja Zviedrijas iepriekšējais premjerministrs un Malī prezidents sastādīja pētījumu par konfliktu Gandā ar nosaukumu genocīds, ko varēja novērst. Tas notika pārāk vēlu, bet nu vienalga šis darbs ir patiesi pelnījis, lai uh, to izcelti un uh, lai arī atbildīgie tik caukti pie atbildības. Vēlos uz, uzdot jautājumu un lūgt to formālus uh, um, soļus ievadīt um, uh, Eiropas Savienībā. Jautājums ir sekojoši. Um, dažas dienas ir zināms, ka, un dzirdam to, ka uh, Darfūrā uh, karš varētu beigties, vai tas uh, uh, nozīmē, ka um, tiks pārtraukta sieviešu um, izvarošanas Es domāju, ka vairāk neko nevar bombardēt, jo viss praktiski jau ir izpostīts. Praktiski tā ir tā, nu, bombardēšana tiek pārtraukta gluži tehniski iemeslu dēļ, bet uh, kas tiks saukts par uh, pie atbildības. Un uh, Zviedrijas prezidentūra vēlos lūgt sekojošo Eiropas Savienības uh, vārdā izstrādāt pētījumu par patiesi atbildīgajiem par tām lietām, kas būtu bijušas novēršamas, kas uh, uh noveda pie tā, ka uh, bija kartonā tāda zināma uh, uh, darbība nesodāma, pievēršoties arī uh, politiskām neveiksmēm, tādas ir ļoti daudzas, un viens piemērs, lai parādītu, kā Eiropas Savienība pati uh, ir bijusi koherenta. Domāju, ka Nesam darījuši visu, lai aizsargātu iedzīvotājus Darfūrā. Vai ir bijuši izmantotas visas iespējas, kādas bija mūsu rīcībā? Tā nav kritika, vēlos uzsvērt, tā nav vērsts pret Zviedrijas prezidentūru, bet esmu norūpējies par to, lai tik darīts pilnīgi viss, lai aizsargātu iedzīvotājs no ciešanām. Tātad es gribētu formāli jums piedāvāt veikt šādu uh, izvērtējumu. Vai jūs varētu Eiropas Savienības uh, vārdā veikt šādu darbību? Paldies. Kītos, Jara Gērens. Paldies Gērens kungam. Vēlētos uh, pateikt uh, publiski, ka uh, šobrīd ir Ingušies memoriāla vadītājs ir pateicis, ka šodien Eiropas Savienībai vajadzētu uh, reaģēt uz to, kas notiek Ingušijā, jo iespējams rīt jau būt par, būs par vēlu, jo šobrīd situācija ir graujoša. Par to varbūt varam runāt mazliet vēlāk. Un tagad Prodīkungs, nākamais runātais lūdzu. Grācija, prezidenti. Grā... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties Hamersjelds kundzei un Arno kundzei par viņu prezentācijām. Esmu jauns deputāts šajā apakškomitejā un eh, varbūt esmu nedaudz naivs, bet man tomēr ir iespējas, ka ļoti bieži mūsu rīcība cilvēktiesību jomā drīzāk vēršas pret simptomiem un uh, nevis pret uh, īstajiem iemesliem bieži vien šie te iemesli ir saistīti ar citām problēmām, kas uh, būtu jārisina. Es uzskatu, ka aizstāvot cilvēktiesības konkrētās situācijās, eh, mums ir jāskatās ne tikai uz simptomiem, bet uz iemesliem šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Man ir iespējas, ka daudzās jomās Mēs saskaramies ar um, tādu spēku līdzsvaru, ar uh, dažādām spēlēm, un bieži vien ir uh, konflikti uh, tieši resursu trūkuma dēļ. Un, uh, šie te uh, strīdi par pieeju resursiem novad pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Un, protams, ka šie konflikti tikai veicina autoritāru režīmu veidošanos. Tātad es šeit redzu saikni starp autoritīviem uh, režīmiem un to centieniem uh, piekļūt resursiem. Es domāju, ka tas mums noteikti būtu jāanalizē. Protams, ka mēs uh, vēlamies panākt tādu vispārēju taisnīgumu, Mums nav jāraugās tikai uz atsevišķiem cilvēktiesību pārkāpumiem, mums ir jācenšas uh, risināt uh, šie te iemesli, kas ir cilvēktiesību pārkāpumu pamatā. Tie ir jautājumi, kurus varētu risināt starptautiskā tiesiskuma ietvaros, ne tikai starptautiskajā tiesā, bet arī veicot pasākumus eh, miera veicināšanai, konfliktu pārvarēšanai, tieši šo konfliktu pārvarēšanai, kas rodas resursu trūkuma dēļ, kas notiek Sudānā, Darfūrā. Tas ir tieši šis jautājums, ko es minu - resursu trūkums, cīņa par pieeja resursiem. Un, protams, ka mums vajadzētu eh, noraidīt šādu te cīnisku pieeju. Uh, kuru ir izvēlējušās daudzas valstis, kuras uh, nevēlas, lai uh, to iekšējās lietās iejaucas, bet uh, bieži vien tā ir tikai tāda cīniska atruna. Uh, tātad uh, bieži vien šīs uh, pašas valstis sako kaut kādām savām interesēm pie resursiem, izēvielām, uh, un to mums vajadzētu ņemt vērā. Tātad, kā jau teicu, uh, raudzīties vairāk uz iemesliem, nevis uz simptomiem. Paldies, Prodīkungs! Cilvēku tiesības un dabas resursi uh, ir, protams, svarīgs jautājums, kas mums būtu kopīgi jāapspriež, tik līdz tāda iespēja būs. Vēl ir palikuši divi runātāji manā sarakstā, un, ja atļausiet, uh, gribētu tagad noslēgt runātāju sarakstu, jo mums ir vēl divi svarīgi jautājumi, kas šodien ir jāizskata. Tās ir eh, debatas ar nevalstiskajām organizācijām un uh, arī šis te Venēcijas institūta pētījums ir jāuzklājas Devas kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Sākumā gribētu apsveikt Hamershelds kundzi. Paldies viņai par prezentāciju, par cilvēku cieņu un cilvēku tiesībām. Uh, Un es jūtu, ka tas Zviedrijas prezidentūra ir svarīgs jautājums. Eh, Prezi, eh, tātad eh, viņas prezentācija bija ļoti laba, un paldies arī par atbildēm uz uh, mūsu jautājumiem. Paldies arī viņai par to, ka viņa runāja tik lieliskā angļu valodā. Uh, Tas tā sākumā, bet priekšādātais kundze, mums kā komitejai ir jāatzīst, ka tas ir viss, kas mums ir. Mums nav uh, kodolieroču, mums nav zemūdeņu, mums nav nekādu citu līdzekļu, mums nav laivas, jeb kuģi, ko nosūdīt. Uh, viss, kas mums ir, ir mūsu ietekme. Mums ir tikai uh, mūsu spēja runāt un uh, zināšanas runāt par šīm lietām, kas ir svarīgas arī citiem cilvēkiem pasaulē. Uh, Tātad eh, mums nevajadzētu nekad uh, darīt kaut ko tādu un pat mēģināt uh, darīt, mēģināt tirgoties starptautiskajā sabiedrībā. Uh, cilvēktiesība padome ir padarījusi sev smieklīgu, un mēs zinām, ka ANO loma cilvēktiesību jautājumos ir tāda, kāda tā ir, bet mūsu komitejā ir lieliski cilvēki, ļoti zinoši eh, cilvēki, un mums vajadzētu uh, veidot mūsu eh, prezentācijas starptautiskā līmenī tā, lai mūs sadzirdētu. Mums vajadzētu veikt pētījums, iegūt informāciju, iegūt izpratni par starptautiskiem līkumiem, par uh, līgumiem, kurus mēs kā dalībvalsts esam pārakstījušas. Es to saku, jo jūs esat saņēmuši no manis vēstuli par šo jautājumu. Tajā negribu tagad iedziļināties, bet es gribu uh, to teikt arī Zviedrijas prezidentūrai. Un uh, redzu, ka Zviedrijas prezidentūrai cilvēktiesību jautājumi ir būtiski. Tāpēc uh, gribētu minēt tikai dažus piemērus. Nerunāšu par neko konkrētu, bet piemēram, Malmē uh, Zviedrijas studenti gribētu uh, protestēt uh, pret to, ka viņu, vai piemēram Upsalā, par to, ka viņu tiesības netiek aizstāvētas Stokholmā, un tad viņi sāk šaut un nogalināt cilvēkus. Bet mēs atzīstam, ka Zviedrija ir uh, vienota valsts, uh, kam ir suverēns tiesības. Tātad vai mēs tagad iejaucamies ar mūsu instrumentiem, protams, ka mēs nedaram to, bet dažkārt mūsu komitejai ir tendence to darīt, un to mēs esam darījuši pagātnē. Tātad mēs nevarējām vienmēr skaidri nošķirt cilvēktiesības starptautiskā, starptautisko tiesību kontekstā, kur mūsu dalībvalsts ir parakstījušas līgumus, kas atzīst neatkarīgu valsts suverēnas tiesības, un no otras puses faktiskās intereses uh, šajās valstīs. Uh, Piemēram, Šrilanka. Tā ir bijusi 2300 gadus vienota valsts. Tātad jau no uh, seniem laikiem un nekad uh, tā nav bijusi valsti, kas uh, tiktu iekarota. Tā vienmēr ir bijusi vienota valsts, arī tad, kad tā ir bijusi uh, kolonija, tā nekad nav tikusi sadalīta un tā tālāk. Un Šrilanka joprojām ir uh, demokrātija, kas darbojas. Un uh, Un uh, jau uh, daudz agrāk nekā citas uh, valstis nodrošināja vēlēšanu organizāciju. Organizēšana jau simts gadus tiek organizētas universālās vēlēšanas. Ko es cenšos pateikt? Daži uh, kritizē uh, cilvēktiesību situāciju Šrilankā, bet paši nav tur bijuši un nezina neko par tās vēsturi. Mēs kā komiteja nevaram to darīt, uh, ja nevēlamies zaudēt starptautiskā sabiedrības respektu. Un atkal es šajā kontekstā gribētu teikt, ka uh, situācija Šrilankā ir tāda, ka ir 3 miljoni tamilu uh, uz šīs salas, kas tur ir dzīvojuši tūkstošiem. Uh, gadu un viens miljons ziemeļos, bet ja jūs vēlaties doties uz dienvidiem, kur arī dzīvo tamili, un uh, es no turienes nesen atgriezos, tad uh, tur ir dažādi konflikti. Bet šie fakti neparādās mūsu debatēs. Tātad, kad es atgriežos Šrilankā, tad man cilvēki vienmēr jautā, uh, no kurienes nāk jūsu deputāti, un man jūs, priekšsādātājs kundze, un mūsu komiteja šeit ir jāaizstāv um, attiecībā pret mūsu Šrilankas kolēģiem tieši par uh, to, uh, ko parlaments par uh, šīm lietām saka. Mums ir jāpārstāj tā rīkoties, mums ir jārīkojas kompetenti, lai mūs neuzskatītu par uh, kaut kādiem uh, neprašām, kas uh, runā par kaut ko, uh, ko mēs nepārzinām, un tas var nākt par sliktu tikai mūsu parlamentam. Un kā jau sākumā teicu, tas ir viss, kas mums ir. Kītos, Herra Deva, te muistutitte sit. Paldies, eh, Devas kungs. Ietekme un zināšanas ir šīs apakškomitejas instruments, un eh, mēs noteikti pie Šrilankas vēl atgriezīsimies septembra beigās. Lohpīla kundze, pirms dodu vārdu cilvēktiesību ģenerālsekretāra augstajā pārstāvja personīgajā pārstāvim, lūdzu. Nu? Jā, tā tad gribu Arno kundzei teikt paldies par um, viņas uh, teikto un paldies par ielūgumu uz uh, Stokholmu un paldies arī par jūsu komentāriem par uh, Stokholmas sagatavotiem dokumentiem. Mēs ļoti labprāt tos izskatīsim un es gribu uzdot jautājumu, cik tālu jūs sadarbojaties ar starptautisko kriminālu tiesu? Un vēl viens jautājums, kā jūs vērtējat priekšlikumu par to, ka nākošā Eiropas komisija, tajā būs cilvēktiesību komisārs vai komisāri, kam būtu atbilstošs mandāts. Paldies! Priekšsēdētāji. Paldies par šo labo un precīzo jautājumu. Es pieņemu, ka mēs vēl izsmeļošu par šo jautājumu runāsim, kad eh, tiks, eh, kad tiksim iepazīstināt ar šo um, pasūtīto pētījumu. Un tagad uh, nākošā uh, runātāja Kionkas kundze, un jūs varat uh, teikt pāris vārdus par šo diskusiju kopumā. Jums nav tikai, teiksim, jūs sagatavotie jautājumi jāuzsver, bet varat runāt kopumā. Paldies! Paldies, priekšādātājs kundze. Es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Paldies eh, par šo iespēju šeit uzstāties. Novēlu jums veiksmi komitejas darbā un eh, novēlu eh, tātad veiksmi jums šajā sasaukumā, bet gribētu uzsvērt īsumā trīs lietas par jautājumiem, kas tika pieminēti iepriekš. Tātad piebildīšu šo to tam, ko teica prezidentūras pārstāve. Runājot par dažādu konvenciju ratifikāciju, es pilnībā piekrītu, ka kohom un cilvēktiesību aspektiem vajadzētu iedrošināt mūsu dalību valsts pēc iespējas aktīvāk darboties, ratificēt konvencijas, uh, Tas ir ļoti būtiski, lai veiksmīgi veidot dialogu ar trešajām valstīm, lai mēs būtu kā ticami partneri. Par to mūs visu laiku prasa uh, trešās valstis, tātad salīdzinot savu rīcību ar mūsu rīcību. Otrakārt par Guantanamo, par tā slēgšanu. To jau minēja prezidentūras pārstāve. Es gribēju te tikai uzsvērt vēl pāris citas lietas. Pirmkārt, šis jautājums tātad uh, par juridisko ietvaru, kas attiecas uz uz uh, šie te praksi, kas tika īstenot Guantanamo. Uh, šis ir jautājums, ko mēs esam apsprieduši kopš 2004. gada ar ASV, tātad kā Eiropas Savienība. Mēs par to esam runājuši aiz slēgtām durvīm, uh, vēlāk 2006. gadā arī dialoga ietvaros starp juridiskajiem padomniekiem Tātad, ko gribu pateikt, mēs eh, sākām šīs pārunas arī jau ar iepriekšējo ASV vadību, un eh, mēs esam centušies par to runāt un mēģināt eh, mainīt šī kuģa kursu. Un otra lieta, ko gribēju teikt par Guantanamo, ir tas, ka, kad pie varas nāca jaunā administrācija un parādījās šis plāns, uh, Uh, slēgt Guantanamo cietumu, tad Eiropas Savienība varēja tikai uh, atzinīgi novērtēt uh, šo te plānu, jo mēs šo soli esam prasījuši jau ļoti sen. Tātad atzinīgi novērtēt nozīmē arī palīdzēt, ja vēlamies saglabāt ticamību, un dalība valsts apspriedās par šiem jautājumiem un nolēma izveidot uh, mehānismu, kas ir pievienot arī kopīgajā deklarācija, kas tika pieņemta jūnijā. Un uh, šī te palīdzība, kuru Eiropas Savienība kopumā ir nolēmusi sniegt uh, Amerikas Savienotajām valstīm, balstās uz eh, diviem pieņēmiem. Pirmkārt, eh, ka eh, ASV pašas uzņēmas dažas no ieslodzītajiem. Protams, viņiem būs tiesas, un mēs neuzskatām, ka militārās tiesas ir pieņemams veids. Un otrkārt būs politikas pārskatīšana. Uh, lai risinātu šīs problēmas. Prodī kungs runāja par šiem īstajiem iemesliem, runāja par cilvēku tiesību problēmām, un tas ir tieši tas, eh, kas būs jāmaina arī politikas pārskatīšanas procesā. Šīs te problēmas, eh, kas ir jārisina ASV, kas tagad ir parādījušās, eh, tās ir tieši tādas, un um, Eiropas Savienība uh, arī iesaistās, un uh, politikas pārskatīšana šodī, šobrīd notiek. Uh, Un, uh, ja netiks uh, uh, mainīts kaut kas tā būtiski, tad Guantanamo slēgšana būs tikai tāda, tas nebūs nekas pamatīgs un problēmas netiks atrisināts. Cilvēktiesību darba grupā mēs runājam arī par Ķīnu. Prezidentūras pārstāve uh, runāja par Ķīnas dialogu izvērtēšanu. Šeit gribētu minēt to, ka mēs balstāmies uz Ķīnas dialogu, kas tika sākts pirms 14 gadiem. Pa šo laiku ir sākti arī citi dialogi, kurus minēja prezidentūras pārstāve, un man jāsaka, ka tad, kad es sāku strādāt šajā darbā, uh, Pirms divi ar pus gadiem bija divi aktīvi dialogi un viens iesaldāts dialogs. Tagad mums ir apmēram 10-12. Es pat esmu, nevaru īsti saskaitīt, cik uh, tādu ir, bet Ķīnas izvērtējums, protams, pievērš galvenokārt Ķīnai, bet mēs šeit cenšamies arī tā kā uzsvērt tādas gūtās mācības, ko varētu izmantot citos dialogos. Tātad mēs šo izvērtējumu izmantosim, lai labāk veidot uzsāktos un vēl uzsākamos dialogus. Tātad tas ir tāds kā testa uh, gadījums. Tātad, uh, cenšamies izvērtēt un skatīties, kā veidot veiksmīgāks dialogs. Tas arī bija viss, ko gribēju teikt. Paldies, priekšsēdētāji. Kītos, ok, paliem. Paldies, Kjonkas kundze, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad eh, ir tikai adekvāti tā kā bija tik daudz komentāru. Hammershilds kundzei un viss runāja par Zviedrijas prezidentūras dalā, darā, darīto un arī komisijas darākt, darīto. darīto Tad eh, varbūt jūs varētu izteikties īsāk nekā iepriekš, bet vārds uh, eh, Hamaršildes kundzei. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, mēģināšu pavisam īsi pieskarties būtiskākajiem komentāriem pēdējā jautājuma raundā. Un es tiešām saprotu jūsu vēlmi mazliet savienot kopā manis teikto un komentārus. Vairāki deputāti runāja par koherenci, par to, kādai ir jābūt dalību valstu rīcībai, nacionālajai atbildībai un starptautiskajai atbildībai. Šeit būtu vērts pieminēt divas lietas. Pirmais. Eiropas Savienības dalību valstis ir arī Eiropas padomes dalību valstis. Un varbūt runājot par citām starptautiskajām organizācijām, kuras iestājas par cilvēku tiesību aizsardzību, tad būtu svarīgi pieminēt šajā dialogā arī to, ka mēs e, galvenokārt e, vēlamies runāt par cilvēku tiesībām saistībā ar to, kā Eiropas Savienība uz to skatās. Tā ir dialoga neatņemama sastāvdaļa. Varbūt no mūsu puses mums vajadzētu būt daudz atklātākiem par mūsu veikumu. Tādējādi mēs respektēsim mūsu paveikto cilvēktiesībās. Konkrēts piemērs. Eiropas Savienības veiktais Devānas eh, pārskatu konferencē, par, un tas ir ticis izskatīts arī citās Eiropas Savienības cilvēktiesību konferencēs un fórumos. Vairāki deputāti pieminēja arī cilvēktiesību jautājumu iestrādāšanu visās politikas tēmās. Eh, tā tiešām vēl ir diezgan neapgūta joma, un tomēr mēs strādāsim pie tā gan politikas līmenī, gan arī praktiskās izpildes līmenī. Iespējams, ka ar to būs saistīta grūta lēmuma pieņemšana un grūtas izvēles, un tomēr uzskatu, ka konkrēti veidi un konkrēti ceļi, kā mēs varētu strādāt, un Hovita kungs jau to pieminēja. Tātad mēs kohum strādājam saskaņā ar vienu metodi, un ne tikai kohums strādā ar uh, cilvēktiesībām. Un es vēlētos, kā Kohuma priekšsēdētāji, eh, runāt arī ar mūsu sadarbības partneriem. Tika pieminēts arī tas, ka mūsu galvenais uzdevums ir veicināt viedokļu apmaiņu ar nevalstiskajām organizācijām šeit, Briselē, ārpus tām robežām, kurās tradicionāli ir strādājis Kohum. Tātad, lai mēs nestrādātu tikai politikas līmenī, bet lai mēs eh, apmainītos ar viedokļiem ar cilvēktiesību aktīvistiem. Prodīkungs pieminēja tā saucamos eh, cēloņus. Un eh, tas ir galvenais izaicinājums, kā daudzajādā ziņā nav iespējams risināt cilvēktiesību jautājumus. Uh, Daļai tāpēc, ka akūtā stadijā no cilvēktiesību viedokļa raugoties ir grūti redzēt risinājumu un iespējamos ceļus ilglaicīgā periodā. Un nākamais būtu, eh, būtu kvalitātes uzlabošanas eh, pasākumi. Man tika uzdots konkrēts jautājums par situāciju Darfūrā. Runājot par Eiropas Savienības politiku šajā reģionā, tad Eiropas Savienība ir ieņēmusi ļoti stingru un negrozām nostāju. Runājot par pielietojamajiem mehānismiem un instrumentiem, tādiem instrumentiem, kuri varētu rast iespēju pārtraukt cilvēktiesību pārkāpums un starptautisko normu pārkāpums. Varbūt vajadzētu iesaistīt starptautisko kriminālu tiesu, taču ir arī tādi cilvēktiesību mehānismi, kuriem, ar, kuru, iesp, ar kuru palīdzību ir iespējams izvērtēt eh, cilvēktiesību līmeni, piemēram, Sudānā. Un, protams, Eiropas Savienība ir atbalstījusi apvienoto nāciju cilvēktiesību padomas mandātu. Protams, mēs turpināsim strādāt ar šo jautājumu izskatīšanu un eh, cilvēktiesību aizsardzību un pilsoniskās likumdošanas īstenošanu un um, starptautisko normu īstenošanu krīzes reģionos. Nākamais um, sadarbība ar AKK. Tas ir viens no jautājumiem, kurā Eiropas Savienība šobrīd eh, starptautiskā līmenī sadarbojas ļoti cieši. Vispirms mums vajadzētu ratificēt šo dokumentu. Šobrīd eh, mums vajadzētu runāt arī par sadarbību kodeksa ietvaros, ja mēs to neratificējam. Un e, šeit mēs vēlētos redzēt A, starptautisko kriminālu tiesu kā neatkarīgu tiesu. Visbeidzot, priekšstādātais kundze, es e, pabeigšu tādu kā apli un sākšu, beigšu tur, kur es sāku. Runājot par Lisabonas līgumu, Zviedrijas priekšsēdētājs, Zviedrijas prezidents Premjerministrs jau runāja par Lisabonas līgumu un par to, ko Eiropas Savienībai vajadzētu šajā sakarībā darīt. Tātad es vēlētos eh, nobeigumā priekšsēdētājs kundze ļoti sirsnīgi pateikties visiem, kur uzaicināja mani šajā apakš komitejā es vēlētos pateikties par iespēju iepazīstināt jūs ar Zviedrijas prezidentūras eh, darāmo cilvēktiesību jomā un vēlētos vēlreiz atkārtot, ka mēs eh, ļoti lielā mērā sadarbosimies ar jums, sadarbosimies ar šo apakškomiteju un priekšsēdētājs kundze. Es esmu ļoti priecīga par uzdotajiem jautājumiem šodien un arī ar tiem uzdevumiem un izaicinājumiem, kuri pilnīgi noteikti mums nāks priekšā šajā rudenī. Paldies! Tak, fru Hamaršeld. Paldies, Hamaršeldas kundzei. Man ir liels prieks, ka jūs šodien esat uzstājusies tik ilgu laiku mūsu apakškomitejā un arī par to, ka šeit atrodas cilvēktiesību ģenersekretāra augstā pārstāve personīgā pārstāve. Es jums personīgi apsolu no savas puses, ka mēs izrādīsim gan solidaritāti, gan lojalitāti sadarbojoties ar jums, un mēs vienmēr apakškomitejā piedalīsimies visi deputāti. Līdz ar to laipni aicināts šeit. Un tagad eh, mēs varētu turpināt ar darba kārtību, un mums ir e, jautājumi, kas būtu ar viedokļu apmaiņu ar cilvēktiesību un demokrātijas tīklu. Šodien eh, mums ir pārstāvis no Nikolas Ružī, kas ir Roma kopienas pārstāvis Eiropas Savienībā, Gregor Tienī, kas pārstāvi starptautisko federāciju FIDCO un uh, Viņš iepazīstinās cilvēktiesiem demokrātijas tīkla darbību Eiropas parlamentā. Tagad es dodu vārdu uh, cilvēktiesību un demokrātijas tīklam Nikoras Ružī. Lūdzu, vārds jums. Jā, tā tad eh, šeit ir iespēja sēdēt pirmajā rindā. Runātājs var izvēlēties vietu pirmajā rindā. Lūdzu, jūs variet sēdēt eh, kādā no pirmās rindas sēdekļiem. you, Madam Chair. Yes, Mr. Uri. Well, thank you for this opportunity, which is... Paldies par šo iespēju. Mums tā ir lieliski iespēja kā procesa turpinājumam. Jūs jau pieminējāt, ka process aizsākās pirms pārākiem gadiem. Tā tad dialogs starp jūsu apakškomiteju un pilsonisko sabiedrību. Bija ārkārtīgi patīkami dzirdēt komentārus, kurus izteica Arno Hammerskjēls un Kjonkas kundzes par to, cik svarīgs ir dialogs ar pilsonisko sabiedrību un tās organizācijām. Es e, pavisam īsi savā ievadrunā e, pieminēšu svarīgākos punktus un tad došu vārdu kolēģiem varbūt nāk lajā ar priekšlikumiem, kā vajadzētu sadarboties ar apakškomiteju. Vispirms nedaudz iepazīstināšu jūs ar to, kas mēs esam un ko darām. Mēs šobrīd esam 40 dažādu nevalstisko organizāciju apvienošana, kas strādā cilvēktiesību un konfliktu novēršanas jomā. Mēs eh, vēlamies veicināt un aizsargāt visas tās tiesības, kuras ir atrunātas cilvēktiesību deklarācijā. Tas attiecās gan dalību valstīs, gan trešajās valstīs. Mēs vēlamies uzsvērt demokrātijas lomu cilvēktiesību jautājumā par to, ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt šajā jomā, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies aizsargāt demokrātiju. Kāpēc mūsu demokrātijas tīkls ir svarīgs un nozīmīgs parlamentam? Katrā ziņā eh, demokrātijas un cilvēktiesību jautājumi ir ierakstīti gan Eiropas Savienības dibināšanas līgumos, gan veselā virknē dokumentu, un to jau pieminēja kolēģi. Balstoties uz augstāk teikto, jums, Eiropas Savienības parlamentāriešiem, vajadzētu pamudināt Eiropas Savienību dalīt daudz, darīt daudz vairāk un darboties efektīvāk apvienotajās nācijās minētie cilvēku tiesību cīņas instrumenti nav skaidri atrunāti, un varbūt ir svarīgi runāt par pārmaiņu nepieciešamību un netik daudz par instrumentiem. Runājot par cilvēktiesību veicināšanu, nevienmēr par to ir viegli diskutēt. Ir trīs pasākumi, kurus Eiropas parlamentam jaunajā sasaukumā vajadzētu īstenot. Ir nepieciešams prioritizēt cilvēktiesības pilnīgi visos līmeņos un visās politikas jomās. Ir e, nepieciešams visās institūcijās ciešāk strādāt cilvēktiesību jautājumu īstenošanā, un visbeidzot Eiropas Savienībai diplomātiskā līmenī vajadzētu strādāt pie cilvēktiesībām. Cilvēktiesība aizsardzībai ir jābūt galvenajam dzinējspēkam visās politikas jomās. Šādā aspektā vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas parlamenta ikvienā aktivitātē un darbības jomā tiktu ņemts vērā cilvēktiesība aspekts. Un e, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības loma cilvēktiesību cīņā ir būtiska. Vispirmām kārtām, un tas jau tika pieminēts, ir jāpārskata instrumenti. Nākamais ir jāpārskata arī Eiropas Savienības ārpolitikas um, aspekti. Uh, Kā mēs zinām, eh, stāsies spēkā jauns, ja stāsies spēkā jauns līgums un jaunā komisija sāks darboties, arī eh, jaunie spēlētāji ir jāiepazīstina ar šiem jautājumiem. Nākamais demokrātijas un cilvēktiesību jautājumi ir eh, jāatrunā visās institūcijās un jāiestrādā visās politikas jomās. Uh, Mēs uzskatām, ka ik vienas jaunas politikas izstrādāšana vai pārstrādāšana pieprasa cilvēktiesību jautājumu. Un tagad es došu vārdu savam kolēģim par to, ko konkrētāk darīt. Vārds arī. Thank you very much, Ms. Chairwoman. Thank you, Nikolās. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Nikolās. Kā jūs zināt, tad cilvēktiesība demokrātijas eh, tīklam un eh, mūsu dalību organizācijām uh, ir būtiska loma. Mēs esam sadarbojušies ar jūsu apakškomiteju. Un mēs uh, balstoties uz šo veiksmīgo sadarbības pieredzi, bet arī ņemot vērā uh, tagadējo situāciju, mēs gribētu uh, īsi prezentēt mūsu galvenās prioritātes un uzsvērt to, ko mēs sagaidām un ko mēs gribētu ieteikt. Uh, mēs uh, šobrīd runājam arī pēc uh, mūsu manifesta publicēšanas par cilvēktiesībām saistībā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām. Jums visiem šis dokuments ir pieejams. Ko mēs pagājušajā gadā novērojām? Mēs novērējam Eiropas cilvēktiesību politikas pozitīvu attīstību. Galvenokārt šeit es domāju konkrētu cilvēktiesību instrumentu izveidu un ieviešanu. Uh, Šeit ir cilvēktiesību dialogu, konsultācijas, vadlīnijas cilvēktiesību jomā, bet arī uh, cilvēktiesību uh, punkti uh, citos dokumentos un tā tālāk. Uh, bet tajā pašā laikā mēs gribētu pievērst uzmanību tam, ka šī cilvēktiesība politika un instrumenti uh, nav tik iedarbība, cik tie varētu būt, jo nav pietiekami saskaņota darbība uh, Eiropas Savienības ārējā politikā. Tātad mums šodien galvenais būtu nodrošināt uh, cilvēktiesību ievērošanu visos līmeņos un visās jomās Eiropas Savienības politikās, gan iekšēji, gan ārēji. Galvenais risks uh, ir tāds, ka varētu izveidoties situācija, kurā cilvēktiesības ir izolētas gan uh, vertikālā, gan horizontālā aspektā. Vertikālā aspektā cilvēktiesības var tikt izolētas, ja cilvēktiesību instrumentus neatbalsta uh, Eiropas Savienības institūcijas un dalību valsts ar savu pozīciju. Horizontālā līmenī eh, cilvēktiesības var tikt izolētas, ja tās netiek iesaistītas un integrētas un ievērotas uh, iekšēji un ārēji visās uh, Eiropas Savienības uh, politikas jomās. Piemēram, runājot par tirzniecības pārunām, attīstības politiku, migrācijas politiku, cīņu pret terorismu. Tie ir tikai piemēri. Mēs gribētu jums sniegt divus konkrētus ieteikumus, kas varētu palīdzēt uh, cīnīties ar šīm uh, problēmām. Pirmkārt, par politisko atbalstu. Mūsu pirmais ieteikums būtu, uh, lai jūs turpinātu padziļināt uh, veidot sadarbību un veidot šādu e, dialogu starp Eiropas Savienības institūcijām, dalībvalstīm, cilvēktiesību nevalstiskajām organizācijām, cilvēktiesību aizstāvjiem, neatkarīgiem ekspertiem, ANO, Eiropas padomē un trešo valstu diplomātiem. Es gribētu uzsvērt šo te uh, cilvēktiesību aizstāvju un neatkarīgo aspektu. Uh, es atvainojos eksperta aspektu. Cilvēktiesība aizstāvji ir būtiski, jo tādējādi var uzturēt tiešus kontaktus ar eh, to, kāda ir reālā situācija uz vietas, un eh, tādējādi mēs varam eh, veidot uh, uzticamākus lēmumus Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Neatkarīgi eksperti no Āfrikas uh, komisijas par cilvēktiesībām, no Eiropas padomas, no ANO uh, var veidot neatkarīgu izvērtējumu un dot savus ieteikumus. Tātad, ko konkrēti varētu darīt, veidojot šo dialogu? Kad šis dialogs varētu notikt? Es uh, runāju par pusēm, kuras vajadzētu iesaistīt uh, prezidentūru, dalību valstu pārstāvis, Eiropas komisijas pārstāvis, neatkarīgos ekspertus, cilvēktiesība aizstāvis un tā tālāk. Kad tam vajadzētu notikt? Tam vajadzētu notikt pirms ļoti būtiskām tikšanās reizēm ar trešajām valstīm, pirms cilvēktiesību uh, dialogiem, pirms uh, kaimiņa attiecību politikas padomēm un uh, citiem pasākumiem. Tātad ir jātiekās pirms šīm Eh, sēdēm, pirms eh, tirzniecības sarunām, pirms tiek pieņemta, pieņemtas sankcijas vai pārskatītas sankcijas. Tas varētu notikt arī, kad tiek eh, pārskatīti cilvēktiesību instrumenti, finanšu instrumenti, vadlīnijas un tā tālāk. Tam vajadzētu notikt arī pirms ANO cilvēktiesību padomas konsultācijām un, protams, arī vienmēr, kad uh, ir kāda krīze un kaut kāda pagaidu pasākuma tiek pieņemti. Šis politiskais e, interaktīvais dialogs, tā mērķis būtu veicināt e, visu Eiropas Savienības iesaistīto pušu iesaist cilvēktiesību pasākumos, un mēs uh, tiešām ticam, ka uh, dažādu pušu iesaist šajā dialogā uh, automātiski uzlabotu debašu un lēmumu kvalitāti, bet arī Eiropas Savienības dalību valstu un institūciju atbildības līmeni. Tādējādi varētu iesaistīt arī uh, uh cilvēktiesību aizstāvjus. Uh, Nevalstiskās organizācijas varētu paust savas bāžas, un uh, jūsu komitejas uh, sadarbība ar neatkarīgiem eh, ekspertiem būtu labāk, bet tas varētu arī veicināt sabiedrības intereses. Otrs ieteikumu kopums skar konkrētus veidus, kā uzlabot cilvēktiesību iesaisti eh, visos Eiropas saimnības ārējās politikas eh, aspektos. Pirmais konkrētais ieteikums ir, ir censties uh, izvirzīt uh, cilvēktiesība apakškomitejas pārstāvjus, kā kontaktpārstāvjus citās komitejās, bet arī delegācijās ar trešajām valstīm un arī uh, kopējās uh, parlamentārajās asamblējās vajadzētu šādus pārstāvjus nosūtīt, lai uh, būtu šāds te kontaktpunkts ar citām uh, komitejām un parlamentārajām delegācijām. Otrais konkrētais ieteikums ir palielināt kopējo sēžu skaitu, kur notiek viedokļu apmaiņa uh, Tātad, lai būtu uh, droa un deve, droa un fam, uh, kopējā sēdes, piemēram, un lai šo kopīgo sēžu darba kārtībā būtu cilvēktiesību eh, nostiprināšanas jautājums arī tirzniecības pārunās un tā tālāk. Varētu būt arī uh, droa un libe kopējas sēdes, lai runātu par uh, cilvēktiesību ievērošanu Eiropas Savienībā un uh, Eiropas tātad, un cilvēktiesību uh, izplatīšanu pasaulē. Tātad mēs uzsveram, ka ir jāievēro cilvēktiesības Eiropas Savienībā, lai varētu uh, pārliecināt doties sarunās ar trešajām valstīm. Šobrīd ir uh, politiskais dialogs, konsultācijas par cilvēktiesībām ar Krieviju, un ja jūs nesat uh, simtprocentīgi uh, droši par cilvēktiesību situāciju Eiropas Savienībā, tad jūsu pozīcija tiek vājināta. Kā vēl labāk iesaistīt cilvēktiesības jautājumus citās jomās? Tur vajadzētu tādus tematiskos ziņojumus par attiecīgām jomām, par to, kā cilvēktiesības tiek ievērotas, citās iekšējās un ārējās politikās. Un pēdējais konkrētais ieteikums būtu veicināt vertikālo Uh, cilvēktiesību nostiprināšanu, tāšot cenšoties pēc iespējas iesaistīt, ja nepieciešams, AFET priekšsādātāju, parlamentu priekšsādātāju, AFET komiteju un uh, Eiropas parlamenta uh, priekšsēdētāja darba kārtībā arī iekļaut konkrēts priekšlikums par rīcībām, deklarācijām, pozīcijām cilvēktiesību jomā. Uh, paldies vēlreiz par iespēju, kuru devāt mums šeit uzstāties. Man tiešām bija jāizsakās ļoti vispārīgi un īsi, jo es šeit uh, pārstāvu 38 dažādu nevalstisko organizāciju uh, eh, ieteikumus, bet ja vēlties, tad, uh, tad šīs ir trīs konkrētas uzstāšanās par dažādām tēmām. Lina Arkora varētu būt Pirmā pārstāv, eh, kas ir no vidusjūras cilvēktiesību tīkla, kas runās par dzimumu līdztiesību. Lūdzu. Thank you. Uh, so, uh, the European Human Rights. Paldies. Uh, Eiropas vidusjūras cilvēktiesība tīkls sevī iekļauj gan Eiropas Savienības valstis, gan arī citas vidusjūras valstis, Un kā jūs visi ziniet, 1995. gada novembrī mēs sākām Eiropas un Vidusjūras valstu partnerattiecību darbu. Un partnerattiecību galvenais jautājums bija veicināt dialogu, nodrošināt mieru un stabilitāti, balstoties uz demokrātijas un cilvēktiesību jautājumiem. 2005. gadā, kad mēs svinējām Eiropas un Vidusjūras eh, galotņu tikšanās desmito gada dienu. Iesaistītās puses mēģināja runāt arī par eh, dzimumu vienlīdzību, mēģināt izskaust visa veida diskrimināciju un citus jautājumus. Toreiz tika pieņemts piecu gadu darba plāns, tajā skaitā arī organizēt konferenci 2006. gadā Starm, Stambulā. Un eh, Viens no galvenajiem punktiem bija cilvēktiesību jautājumi, un tas arī bija viens no stūrakmeniem Eiropas Savienības un Vidusjūras valsts sadarbībām. Saskaņā ar Barcelonas deklarāciju tika pieņemti vairāki mehānismi un instrumenti, kā cīnīties pret diskrimināciju dzimumu jomā. Ministru konferencē tika panākta vienošanās par cilvēktiesību jautājumiem sabiedrībā un par to stiprināšanu. Un Stambuls, tā saucamais Stambuls plāns šos jautājumus tikai stiprināja. Plānam bija jātiek īstenotam dzīvē no 2007. līdz 2010. gadam. Kā jau teicu, tika pieņemts konkrēts mehānisms, un tagad šā gada novembrī 11. un 12. Marokā notiks ministru konference, kurā mēs mēģināsim izvērtēt Stambuls plāna secinājumu izvērtējums. Līdz 2006. gadam cilvēktiesība, dzimumu vienlīdzības jautājumi un to risināšana ir bijusi samērā lēna un pilna ar dažādiem šķēršļiem. Uh, Principā no partnerības nodibināšanas brīža sievietes šajā panelī netika iekļautas. Netika izstrādāti arī īpaši specifiski kritēriji par to, kā aptrunāt sieviešu tiesības eh, asociācijas nolīgumos, jo tas tika uzskatīts par katras zemes un valsts iekšēju problēmu. Bieži vien ir tendence uz sieviešu tiesībām raudzīties tikai no kultūrālā un reliģiozā viedokļa, un tas tiek atklāts atstāts katras valsts iekšējā kompetencē. Bieži vien dzimumu jautājums tiek atstāts novārtā runājot ar dažādiem politiskajiem partneriem un starp Eiropas un Vidusjūras reģionu paneļa jautājumiem. Uh, Kopš 2004. gada um, Eiropas komisija ir mēģinājusi nodrošināt dzimumu līdztiesības jautājumu analīzi. Eiropas kaimiņa attiecību politikas ietvaros ir izstrādāti dažādi rīcības plāni dažādiem mērķiem, kuros runa iet par cilvēktiesībām. Un tomēr šie divpusējie plāni starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm neiekļauj konkrētus pasākumus eh, šo jautājumu risināšanā. Tātad rīcības plāni eksistē, tomēr tie nav juridiski saistoši, un to īstenošana ir tiešā mērā atkarīga no dalību valstīm. Es atvainojos, man jūs ir jāpārtrauc, kā jūs redziet, daudz deputāti atstāja šo uh, sēdi, Un es saprotu, ka jūs teiktais ir ārkārtīgi svarīgs, un tomēr, ja mēs vēlamies šeit veicināt dialogu, un es saprotu, ka e, ir ļoti svarīgi runāt par šiem jautājumiem, bet ja jūs vēlaties šeit veicināt dialogu, tad lūdzu runājiet ārkārtīgi īsi, jo jūsu turpmākie divi runātāji arī lūdzu runājiet ārkārtīgi īsi, jo pretējā gadījumā diskusijas šeit neizvērsīsies. Es jums apsolu, ka nākamajā mūsu tikšanās reizē mēs runāsim par to plašāk. Es tiešām atvainojos, ka jūs pārtrauc, jo šis tiešām ir jautājums par to, lai visiem būtu iespēja izteikties, un laika mums vairs nav. Labi, tad eh, es runāšu ārkārtīgi īsi. Pavisam īsi. Ko vēlējos pateikt? Kā jau teicu, 2008. gadā tika organizēta ministru konference, un 2009. gadā novembrī tiks organizēta ministru konference, kurā mēs izstrādāsim Istambulas plānu. Mēs vēlamies eh, ciešāk sadarboties un redzēt, kādu lomu spēlēs Eiropas parlamenta un Vidusjūras parlamenta sadarbība, jo patreizējā Momentā ir izstrādāts Istanbuls plāna projekts, bet tas ir samērā vāžs dokuments. Mēs vēlētos redzēt gan Eiropas parlamenta, gan vidusjūras parlamenta atbalstu. Mēs vēlētos, lai jūs piedalītos sagatavošanas darbos, lai jūs stiprinātu dzimumu aspektu šajā dokumentā. Mēs vēlētos, lai jūs izstrādātu arī rīcības plānu, kurā būtu iestrādāti skaidri kritēriji un indikātori, un mēs vēlamies e, izstrādāt arī izvērtēšanas mehānismus. Es vēlējos pateikt, ka šajā ministru konferencē tiks e, prezentēta situācijas analīze, situācija, kāda tā ir bijusi kopš 2006. gada, un e, mēs vēlamies redzēt jūsu lomu šo dokumentu sagatavošanā. Paldies, saka priekšsēdes kundze. Uh, Un tagad es vēlētos lūgt katram no atlikušajiem runātājiem runāt katram divas minūtes, pretējā gadījumā mums vairs nav no laika. Paldies, es pārstāvu Human Rights Watch, un es pavisam īsi gribētu pievērsties trim uh, aktuāliem jautājumiem, trim valstīm. Tas ir aktuāli gan uh, Uh, Eiropas Savienībai, gan citiem. Uh, tātad Krievija, Turkmenistāna un Uzbekistāna. Runājot par Krieviju, mēs atzinīgi vērtējam gan parlamenta, gan prezidentūras uh, stingro reakciju runājot par vārdarbību pret cilvēktiesību aizstāvjiem Ziemeļkaukāzā, bet kas tiešām ir svarīgi uzsvērt, ir tas, ka šīs slepalības nenotiek uh, kaut kādā bezkonteksta zonā. Tas ir jāliek uh, plašākā kontekstā, cilvēktiesību pārkāpumi netiek uh, sodīti Ziemeļkaukāzā un tieši Čečenijā. Un tāpēc uh, ir vajadzīga starptautiskā iesaiste, ir jārunā ar Krievijas valdību par šo nesodāmību, kas turpinās, Eiropas Savienībā ir jāuzstāj, lai Krievija darītu kaut ko nopietnu, lai beidzot pārtrauktu šo te nesodāmību un lai pārkāpumi tiktu sodīti. Un viens konkrēts veids, kā Eiropas Savienība, mūsuprāt, varētu dot konkrētu ieguldījumu šajā jomā, ir veicinot uh, uh Krievijas iesaisti uh, uh, cilvēktiesību tiesas uh, spriedumos attiecībā uz Čečeniju, kas jau ir vairāk kā simts, un uh, Eiropas parlaments jau vairāk kārt to ir uzsvērs, uh, Uh, vismaz trijās dažādās rezolūcijās aicinot uh, Eiropadomu un Eiropas Savienību kopumā tiešām piešķir prioritātu šim jautājumam sarunās ar Krieviju. Mēs tiešām aicinātu Eiropas parlamentu un cilvēktiesību apakškomiteju saglabāt šo projektīvo attieksmi un nodrošināt, lai te kaut kas mainītos. Runāt par Turkmenistānu. Nesen ārlietu un vispārējo lietu padomē tika formāli pieņemts pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu. Tā ir viena no represīvākajām valstīm pasaulē un šokējoši tas, ka šajā nolīgumā uh, vispār nav minētas cilvēktiesības. Uh, Un eh, tas ir šokējuši tāpēc, ka ir bijuši tik plašas debats, jo īpaši Eiropas parlamentā par šiem jautājumiem un virkni gadu eh, tātad tika bloķēta šī nolīguma noslēgšana, eh, tātad tirzniecības nolīguma noslēgšana tieši tāpēc, ka netiek minēts cilvēktiesības un aprīlī tika Eh, dots mandāts eh, noslēgt šo nolīgumu. Komisija un padomu solīja parlamentam, ka eh, tiks ņemts vērā šīs te parlamenta bāžas par Turkmenistānas cilvēktiesību situāciju, piemēram, runājot par politiskiem ieslodzītajiem, ceļošanas ierobežojumiem un cilvēktiesību novērotāju situāciju un nevalstisko organizāciju uh, situāciju. Uh, Tātad nevienam no šīm organizācijām, ne mums, ne citiem nav pieeja šai valstīm. Uh, tātad Eiropas Savienība uh, tagad ir noslēgusi līgumu ar valdību, kas neļauj nekādu cilvēktiesību situācijas novērošanu, un padome uh, ir apsolījusi parlamentam, ka tiks skatīt cilvēktiesību jautājumi, un tomēr vēl nav nekādi pierādījumi, ka Uh, šādi pasākumi tiek veikti. Tātad šī ir vēl viena svarīga joma, kurā mēs ceram, ka Eiropas parlaments un uh, cilvēktiesība apakškomiteja darbosies aktīvi, lai nodrošinātu, ka komisija un padome tiešām arī pilda šos solījumus. Um, nākamās attiecību līmenis ir partnerības un sadarbības nolīgums, kas būs jāskata Eiropas parlamentā turpmākajos mēnešos, tāpēc šis jautājums ir tik svarīgs. Uh, Visbeidzot, Uzbekistāna. Tā ir vēl viena valsts ar ļoti represīvu režīmu, uh, ar kuru Eiropas Savienība veido, vēlas veidot ciešākas attiecības. Tas tagad ir ļoti aktuāls jautājums, jo oktobrī uh, tiks pārskatītas Eiropas Savienības sankcijas pret Uzbekistānu. Uh, kas nu, tika uzliktas šai valstī 2005. gadā. Eiropas Savienība ir noteikusi ļoti skaidrus cilvēktiesību kritērijus Uzbekistānas valdībai, kas nav izpildīti. Un šeit galvenokārt bija runa par vairāk kā uh, desmit uh, cilvēktiesību aktīvistu uh, atlaišanu brīvīgā, kas ir uh, um, cietumā tikai tāpēc, ka viņi ir cilvēktiesība aizstāvji. Uh, jāļauj pieeja uh, ANO īpašajiem pārstāvjiem un cilvēktiesību organizācijām. Tas bija tās prasības, uh, un tagad uh, tuvojas uh, svarīga iespēja Eiropas Savienībai izvērtēt eh, šīs valsts rīcību cilvēktiesību jomā, un Eiropas parlamenta loma šeit būs būtiska. Paldies, un tagad pēdējiem runātēm vārds divas minūtes, lūdzu. Yeah. Yeah. Okay, I think this is working. Uh, thank you for... Paldies par to, ka jūs esat uzaicinājuši mani runāt, un es tiešām runāšu ārkārtīgi īsi, un esmu pārliecināts, ka mani sauc Lārs Poselmans, es strādāju CBM, kas ir attīstības un invaliditātes organizācija, un kā jau jūs sapratāt, mēs esam viena no 38 organizācijām cilvēktiesību un demokrātijas tīkla organizācijām. Uh, Vēlētos vērst jūsu uzmanību uz cilvēktiesību konvenciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. To pieminēja arī Zviedrijas prezidentūras pārstāve. Šī konvencija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām stājās spēkā pagājušajā gadā. 4. maijā. To ir parakstījusi arī Eiropas kopienas, Līdz ar to ne tikai dalību valstis, kuras tradicionāli un paraksta un pēc tam ratificē dažādas starptautiskās konvencijas. Šajā gadījumā vēl bez dalību valstīm šo dokumentu ir parakstījusi Eiropas Savienība kā tāda. Līdz ar to Eiropas parlamentam un šai apakškomitejai būs nozīmīgs vārds sakāms, un līdz ar to arī ratifikācijas process, varbūt tas ir juridiski pareizākais termins, ir sācies. Kad process būs pabeigts, un kā mēs dzirdējām no Zviedrijas prezidentūras teiktā, Zviedrija sagaida, ka tas tiks pabeigts līdz šā gada beigām. Tātad Eiropas līmenī ratifikācija tiks pabeigta līdz šā gada beigām. Pēc tam iestāsies ļoti grūtais un saspringtais eh, īstenošanas dzīvē periods. Un, eh, diemžēl, detalizēti es nevarēšu pieminēt visus deklarācijā minētos aspektus, tam ir nepieciešama atsevišķa sēde, par to, kāpēc ir nepieciešams lielā mērā mainīt cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīvi. Kā jau teicu, laika tam šobrīd nav. Un tomēr vēlētos vērst jūsu komitejas uzmanību uz to, lai jūs ļoti cieši sekotu līdzi Eiropas Savienības paveiktajam šajā jomā un kā Eiropas Savienība gatavojas izpildīt tās apņemšanās un saistības. Ar to arī beigšu savu ievadrunu un tiešām ceru, ka mums būs iespēja citreiz, vai tas būtu nākamgad vai šā gada vēlāk, par to vēl runāt. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Mums ir liels gods, ka šajā apakškomitejā jūs esat runājuši par šiem jautājumiem. Mēs atceramies, ka jūs minējāt Uzbekistānu, Turkmenistānu un Krieviju. Jūs runājāt par novembrī paredzēto ministru padomas sēdi e, Eiromed līmenī. Un e, mēs runājam arī par cilvēku ar īpašām vajadzībām konvencijas e, jautājumiem. Tas parlamentam ir būtiski. Un tomēr. Uh, Šajās īsajās debatēs, kuras ir paredzētas šeit, varbūt runāsim mazliet vairāk par strateģisko jautājumu, kādā veidā cilvēku tiesību jautājumam vajadzētu tikt iekļautam svarīg, svarīgos jautājumos, un mēs runājām šeit par tā saucamo šo stratēģijas iekļaušanu pilnīgi visos jautājumos. Jūs esat ļoti svarīgi sadarbības partneri, un esmu pārliecināta, ka pēc šās sēdes un arī turpmākajās sēdēs mēs vēl varēsim runāt par šo stratēģiju. Tikai Lompīrela kundze ir pieteikusies runātāja sarakstā. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much and thank you for. Paldies, um, paldies par visu jūsu prezentācijām. Uh, gribētu pateikties cilvēktiesību un demokrātijas tīklam par to, ka viņi ir sastādījuši manifestu par cilvēktiesībām jaunajam parlamentam. Un, manuprāt, tur ir iekļaut ļoti daudz vērtīgi ieteikumi. Es domāju, tas ir bijis milzīgs darbs nonākt pie tāda vienota viedokļa, kas būtu tās būtiskākās prasības jūsu 3-8 organizāciju vidū. Šajā dokumentā jūs sakāt, ka uh, Eiropas Savienībai ir jādod uh, pienācīgi uh, cilvēku resursi un finanšu resursi, lai ievērot cilvēktiesības. Jā, es pilnīgi piekrītu, bet jūs arī sakāt, ka, lai pienācīgi pildītu savus pienākumus šajā jomā, jūs uzskatāt, ka būtu uh, jāizveido īpaša cilvēktiesība institūcija uh, Eiropas parlamentā. Uh, ja tagad nedaudz pietrūkst laiks, es uh, labprāt runātu ar jums personīgi, bet es gribētu uzzināt, ko jūs konkrēti ar to domājat un kādi būtu jūsu konkrētie ieteikumi. Paldies! Paldies, un tagad uh, Havita kungs lūdzu. Jā, es uh, vēlējos pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi mēs tuvojamies šā sēdes beigām, un uh, neuzskatiet, ka ir, tas ir interesi trūkums vai mūsu komitejas deputātu atbalsta trūkums jūsu darbam. Pilnīgi noteikti tā nav. Es vēlētos to īpaši pateikt. Eh, to, ka eh, mēs piekrīt, es personīgi piekrītu tam, ko jūs teicis, un uzskatu, ka arī turpmāk nākotnē mums izdosies sadarboties. kā mēs strādājam kā apakškomiteja, mūsu komitejas darbam ir ārkārtīgi būtiski sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām. Tātad izlasīt manifestu un runāt par turpmāko prezidentūru plāniem. Tātad mēs esam dzirdējuši tieši tādas pašas prezidentūras plānus pirms pieciem gadiem un pagājušajā gadā, un, protams, ka mērķi jau ir cēli. Uh, Mēs piekrītam principiāli, un arī parlaments ir viens prātis, un prezidentūra un eh, komisija ir viens prātis. Jautājums ir tikai par to, kā to visu īstenot reālajā dzīvē un padarīt taustām un sajūtām. Varbūt eh, mans jautājums nevalstiskajām organizācijām būtu sadarboties ar prezidentūru un mēģināt iespaidot prezidentūru un netik daudz parlamentu par to, ko vajadzētu darīt. Jūs jau pieminējāt finanšu instruments, kurus varētu izmantot eh, demokrātijas procesu stiprināšanā, un jūs pieminējāt vairākus līgumus. Tie ir konkrēti pasākumu, pasākumu saraksts, ja mēs vēlamies eh, īstenot cilvēktiesības, un tas ir labs jautājums, kur jūs mums uzdevāt. Es tiešām ceru, ka mēs visi pie tā aktīvi strādāsim. Visbeidzot, jūs to neminējāt, bet pagājušajā sasaukumā mēs esam izmantojuši, un jūs varētu mums to pieprasīt, lai mums būtu regulāras iespējas piedalīties šās apakškomitejas biroja sēdē, kurā diskusijas ir daudz atvērtākas un kurā ir mazāks cilvēku skaits, līdz ar to ir iespēja labāk izteikties, jo tiešām es uzskatu, ka sadarbības ar cilvēktiesību un demokrātijas tīklu mūsu apakškomiteju ir ļoti nosvāra. Paldies, Hovita kungām, saka priekšstādātājs kundze. Man ir sekojošs priekšlikums. Tā tad mēs izmantojam šis 45 minūtes, kas vēl ir palikuši šodienas sēdē. Mēs vēlamies uh, dzirdēt par šo ārkārtīgi interesanto pētījumu. Mēs visi iepriekš jau esam runājuši par um, cilvēktiesību apakškomitejas pasūtīto pētījumu. Tā tad, tā tad pārējiem pie septītā darba, darba kārtības punkta, ja jūs man ļautu. Tas ir cilvēktiesību apakškomitejas pasūtītais pētījums par cilvēktiesību iekļaušanu ES ārējās attiecībās. Mums šeit piedalās divi Eiropas universitātes demokrātijas un cilvēktiesību jautājumu eksperti. Tas ir Florans Benoārs Romers, kas ir viens no ekspertiem. Romer kungs ir eh, profesūras vadītājs Venēcijā, un otrais ir arī Roberts Šūmeņa universitātes priekšsēdis Strasbūrā un ir darbojies daudzos cilvēktiesību jautājumos. Arī šeit ir Horsta Fischera kungs, kas arī ir prezidents vienā organizācijā un kas vada arī Briseles biroju Zviedri, um, Vācijas cilvēktiesību institūta pētījumam. Tā tad es dodu vārdu Benoāram Romera kungam. Lūdzu, vārds jums. Merci beaucoup, madame. Paldies, priekšstādājas kundze. Esmu patiesi ļoti gandarīta, ka varu piedalīties šajā sēdē šodien, lai jums pastāstītu par šo pētījumu. To veidoja starp universitāšu Eiropas centrs runājam par cilvēktiesībām un demokratizāciju. Galvenā vītne, mītne ir Venecijā, un 40 universitātes piedalās un apkopo cilvēktiesības karošu informāciju. Un piedalās arī um, daudz citi, mēs pētam situāciju cilvēktiesību jomā. Tika organizēts konkurss, to izteica, um, izveidoja parlaments, un tas bija vērsts uz to, lai uh, cilvēku tiesību jautājums tiktu iz, izskatīts Eiropas Savienību ārējo attiecību kontekstā. Mēs piedalījāmies šajā konkursā un 4. maijā 2009. gadā tika aizsākts pētījums. To veidoja vairāka desmit pētnieku un profesoru mūsu centrā. Dokuments ir pieejams parlamentam, padomai, komisijai Un uh, tika ļoti daudz uh, intervijas pēc tam veikts gan ar parlamentāriešiem, parlamentarniekiem, komisijas, padomus starpniekiem. Mēs tikāmies arī ar uh, um, nevalstisko organizāciju pārstāvēm. Un līdz ar to es varu tā apkopojuši jums pastāstīt par šo pētījumu. Domāju, ka ir ļoti nozīmīgi uzsvērt uh, ka rekomendācijas, kuras mēs varējām izteikt Eiropas parlamentam, varbūt varētu uzlabot uh, cilvēku tiesību iekļaušanu Eiropas Savienības arējās attiecībās. Pirmais jautājums, kas tika uzdots, uh, ko nozīmē šis vārds mainstreaming? Uh, Man kā francūzai ir sarežģīti, jo nav tāda ļoti konkrēta nu, tulkojuma. Tiek runāts par cilvēku tiesībām, par to plašāku izplatīšanu, bet nu nevienmēr izpratne ir viena un tā pati. Es domāju, ka tad, kad mēs runājam tādā izpratnē par mainstreaming cilvēku tiesībās, tas eh, nozīmē apkopot diskusijas pil, um, sabiedrībā par cilvēktiesību jautājumu. Šo jautājumu par cilvēktiesībām. Mm, burtiski nostādīt uh, sabiedrības diskusiju centrā. Runājot par starptautiskām organizācijām mm, un pievēršoties šim mainstreaming jēdzienam cilvēktiesībās, starptautiskās organizācijās tas nozīmē stratēģiju, kuras mērķis ir no vienas puses ļoti skaidrs, tas ir cilvēku, tā ir cilvēktiesība aizstāvība visās to aktivitātēs un visās politikās. Š, tā mērķis ir sasniegts tad, kad uh, cilvēktiesības uh, tiek iekļautas ļoti specifiskās aktivitātēs un arī tad, kad standarti un metodoloģija cilvēktiesību jomā ir neatņemama sastāvdaļa uh, visās aktivitātēs kādai organizācijai. Un kad metodoloģija praktiski impregnē šīs organizācijas darbību. Tad šis mainstreaming koncepts uh, Tas ir saistīts ar tā izveidi, izveidojies apvienotā nācija organizācijā. Tur to atbalstīja Kofi Anans, ģenerālsekretārs 1997. gadā. Kofi Anans. Mm, ANO ietvarā padziļināja cilvēktiesību jautājumu, atbalstīja to un vēlējās cilvēktiesību jautājumu iekļaut visās a, aktivitātēs. UNICEF bija pirmā specifiskā organizācija, kas a, to a, aktīvi izmantoja. Un var pievērsties šim jautājumam sīkāk vēlāk, ja vēlēsieties. Arī uh, Eiropas Savienība tādā izpratnē sāka darbību 2000. gadā Eiropas Savienība. Mm, iesaistījās šajā mainstreaming politikā un cilvēktiesību jomā. Sarežģītāk gan es, e gan ANO, ANO uztur mieru, un tas nevienmēr notiek respektējot cilvēktiesības pilnā apērā. Mm, drīzāk Eiropas Savienībā mm, kā ekonomiskai organizācijai bija vieglāk aktīvāk strādāt, jo tās aizstāv pilsoņu intereses, Eiropas pilsoņu e, intereses politiskā, ekonomiskās labklājības jomā. Tā uh, nodarbojas arī ar uh, iekšējā tirgus un brīva tirgus jautājumiem, un tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir iekļausi cilvēktiesību jautājumu visās savās politikās, un cilvēktiesību jautājumi ir gan transportā, gan enerģijā, gan tirdzniecībā iekļaut un tā tālāk. E, es Nodarboties um, cilvēktiesību mainstreaming jomā nozīmē pavisam konkrēti, ka cilvēktiesību jautājums tiek sistematiski prezentēts un sistematiski iekļauts uh, politiku jomā Eiropas Savienībā. Tiek, cik tā tas uh, skar viss joms, praktiski viss joms. Un arī ārējā. Uh, ārējās attiecības, tas ir ļoti nozīmīgi, piemēram, patvēram meklēšana, imigrācija, tieslietas un iekšlietas, enerģija un citas un citas un citas jomas. Skats ir tas, ka Eiropas parlaments bija arī šīs, šī cilvēktiesība mainstreaming dzinēja spēks. 2007. gadā bija ļoti nozīmīgs ziņojums, kas uzsver uh, to, ka mainstreamings ir nepieciešams cilvēku uh, tiesību jomā un 2007. Uh, gada igadējā ziņojumā par cilvēktiesību stāvokli pasaulē Eiropas parlaments stiprina uh, kopie Eiropas un uh, drošības politiku, ko dažkārt vaina valstu uh, nacionāla, respektīvi egoistiskās intereses un um, parlaments dara visu, lai cilvēku tiesības, kas būtu kā mērķis mieru uzturēšanā, arī tiktu iekļauts un aktīvi aizstāvēts. Tātad Eiropas parlaments vienmēr mēģinājis atbalstīt šo um, cilvēktiesību iekļaušanu Eiropas Savienības ārēs attiecībās un uh, atbalstīs Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Tagad pavisam ātri jau šo pēcpusdienu redzējām, ka šis š, instrumenti eksistē, Eiropas Savienībā ir dažādi uh, orgāni, kas ļauj uh, ieviest cilvēktiesību iekļaušanu un uh, šis, še, var teikt, ka šis mainstreamings eksistē, bet varētu darbība būt vēl labāka. Uh, Tas eksistē kopš 2001. gada, un tajā pašā gadā tika sastādīti vairāk nozīmīgi dokumenti, secinājumi, pēc tam nāca ziņojumi, un Eiropas Savienības institūcijas tos ievēro. Tiek definēts tas, ko mēs saprotam ar šo mainstreaming jēdzienu. Sākumā šie dokumenti tiek formulēti otrā pīlāra ietvaros, un pēc tam ir nepieciešams šis politikas paplašinājums. Uh, ir uh, jāintegrē uh, šis cilvēktiesību uh, jautājums arī uh, ārējās politikās, un tas skar pirmo un trešo pīlāru tagad. Tagad pievēršoties uh, ārējām attiecībām, tātad otrais, trešais pīlārs, uh, tieslietas, iekšlietas un sadarbība uh, attīstības jomā, kā arī patvērumu meklēšana, kultūra, izglītība. Tie diskri, instrumenti, kādi ir uh, Eiropas Savienības jomā, uh, mm, ir dažādi. Par tiem jau tika runāts. Daži ir vispārējāki, citi specifiskāki, ir dialogi iespējas ar trešajām valstīm. Nu, praktiski ar visām trešajām valstīm. Ir eh, noteikts uh, pamatnostādnes, kas ir tikušas izveidotas, lai uh, noteiktu skaidras indikācijas uh, attiecībām ar trešajām valstīm. Un tās skar, piemēram, uh, Uh, spīdzināšanu, tās uh, novēršanu, nāves soda, martoriju un atcelšanu, kā arī cilvēktiesību aizstāvju uh, aizsardzību. Ir arī konvencijas, kas un likuma akti, kas ļauj pārtraukt Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā sadarbība ar valstīm, kas neievēro šos um, noteikumus un konvencijas. Un ir arī ļoti slavens Eiropas Savienības instruments demokrātijai un cilvēktiesībām. Tas ir finanšu instruments, kas atļauj ieviest Eiropas Savienības politikas cilvēktiesību jomā. Mm, īpaši uzsverot uh, šī mainstreaming iedzienu. Tātad instrumenti ir pieejami arī starp institūciju jomā. Institūcijas ir izveidotas, mēs zinām, ka padomē ir nozīmīga loma, lai cilvēktiesību mainstream uh, pēc iespējas plaši ieviestu. Un ir arī uh, augstais pārstāvs cilvēktiesību jomā. Es nevēlas īpaši uh, uzsvērt. Uh, Kohom lomu un uh, citu institūciju lomu, bet teikšu tikai to, ka tās ir ārkārtīgi nozīmīgas. Tāpat uzsvērš arī uh, padomu sekretariātu un cilvēktiesību ģenerāla sekretāra un augstā pārstāvju lomu. Un tas ir ļoti nozīmīgs uh, dažādu ārējo politiku kontekstā Eiropas Savienībā. Arī komisija ir iesaistīta ļoti plaši šajā procesā. Uh, pateicoties tai sadarbībai, kāda ir izveidojusies ar dažādām institūcijām. Un sadarbība ir ļoti mērķorientēta. Noteiktās politikās šis instruments tiek iesaistīts arī reģionālā sadarbībā, un it īpaši komisija atgādina šīs mainstreaming politikas nozīmīgumu dažādajās institūcijās un Eiropas institūcijās, kā arī padomāju. Eiropas parlaments arī dod savu ieguldījumu šī mainstreaming politikas izplatīšanā, piemēram, e, e, novērojot e, vēlēšanas dažādās valstīs un atgādina cilvēktiesību nozīmīgumu, kā arī izstrādājot ziņojumus. Piemēram, ziņojums, kas ir ikgadējs par cilvēktiesību stāvokli. Mēs zinām, cik ļoti nozīmīgs ir Eiropas parlamenta viedoklis šai jomā jo parlaments ir Eiropas balss, tā ir politiskā leģitimitāte, un tas ir visā Eiropas Savienības līmenī. Tātad Eiropas Savienība varētu rīkoties vēl labāk. Un šeit, uh, uzklausot tos, uh, kuru viedokļus uh, dzirdējām, um, apkopojuši var teikt, ka ir dažāds progress. Un domāju, ka Arno kundze uh, jau norādīja uz uh, to, ka šis progress varētu būt vēl ātrāks. Uh, viņi runāja par koherences trūkumu starp uh, politikām, starp uh, iekšējā un ārējā politiku, un arī starp dažādajām politikām un uh, dalībvalstu politiku, uh, kas ir īstenota, piemēram, pozīcijas noteikšana starptautiskos fórumos, piemēram, cilvēktiesību padomē. Un šeit stiprinot šo koherenci starp daudz pusējām un divpusējām sarunas formām, kā arī dažādajiem tematiem, mēs varam teikt, ka var strādāt vēl veiksmīgāk un var padziļināt šo politiku koherenci cilvēktiesību jomā. Un redzam arī, ka šī mainstreaminga politika nav sistemātiska un ir nepieciešams konstanti pievērst uzmanību tam, lai šis process būtu sistemātisks. Un tas jāattiecina uz visām politikām. Uzklausot um, dažādos uh, partnerus, redzam, ka civiltie, civilās un politiskās tiesības tiek iekļautas iekļautas, bet sociālās kultūras tiesības netiek pietiekami aptvertas un ievērotas. Varbūt kā atkārtošos, bet teikšu, ka Eiropas instrumenti demokrātijas un cilvēktiesību jomā būtu vēlams dažādas NVO iesaistot, lai akcents tiktu drīzāk likts uz ekonomiskām un sociālām tiesībām. Mums tika teikts arī, ka uh, labāk varētu uh, ārpolitikās uh, darboties, uh, ieviešot mainstreaming in, uh, attiecībā uz uh, cilvēktiesībām. Finanšu instruments, kas ir Eiropas Savienības uh, rīcībā, būtu uh, jāizmanto mm, plašāk. Un noslēdzoši varot, uh, varētu teikt, ka Eiropas Savienībai mainstreaming uh, politikas cilvēktiesību jomā ir, bet žēl, ka tas nav izmantots sistemātiski. Un um, nevienmēr uh, šie uh, jūs rīcībā esošie instrumenti tiek pilnībā ieviesti. Tātad, uzklausot visus aptaujātos, var formulēt uh, to, ka ir uh, dažādas rekomendācijas Un šīs rekomendācijas, šie ieteikumi, tos izteica um, mūsu aptaujātie. Un tie, kas atbildēs mūsu jautājumiem. Tagad par institūcijām. Dažas personas, varētu pat teikt vairākums, ko intervējām, teica, ka ir nepieciešams, lai būtu centrāla struktūra, uh, kas nodrošinātu mainstreaminga koherenci cilvēktiesību jomā. Šī centrālā struktūra garantētu šo politiku un um, noteiktu um, vadlīnijas dažādām institūcijām, lai uzlabotu šo mainstreaminga politiku. Daži no aptaujātājiem teica, ka būtu nepieciešams veidot komisāra posteni. Komisārs, kas nodarbotos ar cilvēktiesībām. Šis komisārs būtu atbildīgs par cilvēktiesību uh, ievērošanu visās Eiropas Savienības ārējās politikās, uh, tāpat kā arī mm, iekšēji, gan ārējā, uh, pol, ārējās politikās, gan arī uh, šis uh, komisārs nodarbotos ar koordinācijas jautājumiem, kas skar uh, Eiropas uh, drošības aizsardzības komisiju, kom, uh, droš, KDP. Un ka viņam būtu plaša uh, kompetence, un ka šis uh, cilvēktiesību komisārs arī būtu atbildīgs uh, par to, lai cilvēku tiesības tiktu uh, garantētas internā uh, izpratnē. Uh, un būtu koherents starp Eiropas Savienības iekšējām un ārējām politikām cilvēktiesību jomā. Jā, tā ir ideja, kas ir interesanta, bet tā likās nereāli citu skatījumā. Un daži bija ļoti pozitīvi viedokļi, un citi atkal bija ļoti negatīvi par šo jautājumu vai pietiekami negatīvi. Tā tad eh, tā būtu dubulta um, struktūra, um, dublētu to, kas jau ir komisijā un padomā, un dublētu arī citu nozīmīgu uh, institūciju, piemēram, uh, Eiropas uh, padomas cilvēktiesību uh, pārstāvja uzdevums. Citi tādi reālāki pasākumi varētu tikt īstenot vēl ātrāk, lai stiprinātu eh, cilvēktiesību mainstreaming. Eh, un es domāju, ka ir absolūti nepieciešams stiprināt eh, ģenerāldirektorātu releks, jo um, tam ir šī kompetence, jau daudz tika par to runāts, un jau pieminēju šo uh, jautājumu par uh, cilvēktiesību komisāru. Praktiski šī, šis ģenerāla direktorāts jau rūpējas par cilvēktiesību jautājumu ietveršanu Eiropas Savienības ārējās attiecībās un rūpēs gan par institucionālo attīstību, gan citām. Tātad, nu, varētu būt, teiksim, tāda šī ģenerāla direktorāta darbības augstāka vērtēšana un savienojot to ar šādu cilvēktiesību jautājumu, padziļinot un um, tā intensīvāk skatot uh, šo cilvēktiesību jomu. Vēl viens uh, pasākums katrā ģenerāla direktorātā, un tas ir um, izteikts vairāk reiz šis priekšlikums, uh, lai komisijas katrā ģenerāla direktorātā eksistētu vienība, kas būtu cilvēktiesību abu jautājumiem mm, veltīti, kas e, tieši ar šo mm, cilvēktiesību mainstreaming jautājumu nodarbotos e, komisijā. Un kas e, rūpētos par to, lai gan ģenerāla direktorātā, katrā par kur runājam, šīs, šie jautājumi tikt no, nopietni skatīti un ietvert visās politikās. Vēl konkrētāk, tie būtu pasākumi, kas skar delegācijas. Eh, tās ir praktiski Eiropas Savienības eh, pārstāvniecības un to vadītāji, kuriem ir ļoti nozīmīga loma un kuriem vēl vairāk vajadzētu šos strateģiskos eh, jautājumus cilvēktiesību jomā izskatīt. Un uh, par šiem jautājumiem būtu jārunā ar dažādiem pārstāvniecību vadītājiem, lai garantētu cilvēktiesības un lai garantētu šo cilvēktiesību mainstreamingu pilnu uh, aptvērumu vēl kāds pasākums būtu vēlams, un tas ir ļoti vienkārši īstenojams pasākums, lai uh, darba uh, apraksts, darba vieta apraksts uh, komisijā iekļautu arī zināmu kompetenci cilvēktiesību jomā proti ģenerāla direktors vai vien, kādas um, struktūras um, direktors nevarētu būt tāds cilvēks, kuram nebūtu noteikta kompetence cilvēktiesību jomā. Bet ir vēl uh, citi pasākumi, piemēram, apmācības jomā, jo mm, ir maz apmācības cilvēktiesību jomā. Runājot par uh, Eiropas Savienības uh, uh institūcijās strādājošiem, tie, kas strādā tieši konkrētās vietās un ar konkrētiem jautājumiem, domājam, ka viņus vajadzētu papildus apmācīt par cilvēktiesībām. Un tam jāaptver visi tie, kas darbojas šajā Eiropas Savienībā ārējo attiecību jomā. Tas par Eiropas eh, komisiju. Tagad par padomi. Ļoti nozīmīgi ir stiprināt to lomu, kāda ir eh, ģenerāla sekretāra personīgajiem pārstāvim. Un eh, liekas, ka ļoti būtiski, jo šis KDP aspekts ir izšķirīgs. Uh, Tā ir ļoti nozīmīga, principiāla a, loma. Jāstiprina a, tā loma, tā statūts, tā aptvērums dažādajās politikās, lai parādītu to, ka mainstreamings cilvēktiesību jomā ir prioritāte Eiropas Savienībai. Prioritāte mm, centrālā un prioritāte ļoti nozīmīga. Tā tad tie bija pāris vārdi par instrumentiem. Uh, par eh, darbarīkiem, kādi ir eh, cilvēktiesību mainstreaming mm, stiprināšanai nepieciešami. Domāju, ka jāstiprina, jāpadziļina dialogs ar trešajām valstīm. Jā, ar Nokundzi jau teica, ka ir aptuveni 30 eh, dažādi dialogi, kas ir organizēti. Un šiem dialogiem jābūt a, aktīvā darbībā. Jo praktiski mēs runājam par cilvēkiem, kas iesaistās šādās diskusijās, Un zinām, ka viņa pienesums ir ļoti nozīmīgs, bet dažkārt nav pietiekam daudz precīzu tematu. Un šiem dialogiem jātiek koncentrētiem uz precīzām tēmām, kas atļaut nevis tādas mākslīgas diskusijas, bet diskusijas, kas būtu vērstas Uh, lai tās uh, kļūtu dziļākas, kas uzlabotu diskusiju kvalitāti un kas nodrošinātu to, lai būtu labāka koherence starp šiem dažādajiem dialogiem, kas pastāv jau šodien. Tātad tas par dialogiem. Tagad par pamatnostādnēm. Tātad šīs uh, pamatnostādnes, kas ir izstrādāts Eiropas Savienībā, eksistē, bet tām jābūt padziļinātām, stiprinātām un it īpaši to uh, uh, pielietošana jāizvērtē. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai regulāri tiktu uh, izvērtēta to pielietošana, un uh, tas ir jāizmanto, lai notiek tos jautājumus, kādi tiek uzsvērti dialogos. Lai cilvēktiesību jautājumi tiktu skatīti vēl konkrētāk un skaidrāk. Ir jāizvērtē mm, arī projekti, uh, kurus varētu finansēt no Eiropas Savienības cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu fonda. Ekonomiskās tiesības un sociālās tiesības, tas ir saistīts ar cilvēktiesību jautājumu kopumā Un Eiropas Savienība ir eh, šī eh, cilvēktiesība jautājuma nedalāmības eh, aizstāve un ļoti nopietnas akcijas ir īstenots Eiropas Savienībā. Nu, tik tā tas par to. Tā tad vēl vienreiz Eiropas Savienības demokrātijas un cilvēktiesību instruments to varētu izmantot, lai stiprinātu cilvēktiesību mainstreaming dažādos aktivitāšu sektoros, kas tiek finansēti un īpaši izmantojot pamatnostādnes un uh, dialogu, lai noteiktu jautājumus, kas ir problemātiski, un lai finansētu uh, šo cilvēktiesību uh, projektu izpildi. Nu, tie ir daži uh, ieteikumi, un, daži, un tagad došu vārdu Fišerkungam, kas varētu papildināt to, ko teicu, ja viņš to vēlas. Paldies, priekšstādājs kundze. Kītus, tämä oli hyvin tärkeä. Ja... Paldies, tas bija ārkārtīgi būtisks eh, jautājums un. Un eh, šobrīd notiek divi interesanti jautājumi. Vispirms mums ir jāpieņem Lisabonas līgums, un otrs, eh, kāda būtu cilvēktiesību jautājumu atbildību starp, um, starp padomi un komisiju. Un, protams, jautājums par īpašu cilvēktiesību komisāru ir ārkārtīgi svarīgs, un es esmu pārliecināta, ka mēs varbūt rītā varētu diskutēt par šo jautājumu. Tātad īpaši cilvēktiesību komitā, komisārs rītā biroja sēdē. Fišerkungs, lūdzu. Priekšsādātājs kundze var izteikties īsi. Brom Benoro Emēja kundze jau. Um, tiešām apkopoju šo pētījumu arī attiecībā uz ieteikumiem, bet gribētu uzsvērt vienu punktu. Darba grupā, kas izstrādāja pētījumu, mēs ļoti nopietni pievērsāmies arī metodoloģijas jautājumiem saistībā ar šo te mainstreamingu, un šeit ir būtisks trūkums, kas attiecas īpaši uz Eiropu, arī uh, Eiropas Savienību kopumā, tātad paraudzīties, ko nozīmē mainstreamings un kā tiek veidot šī metodoloģija. Uh, Mēs apspriedām arī to, un tas ir tāds uh, vispārējais ietvers ieteikumiem, proti, ka ir jāveido tāda uh, mainstreamīga novērošana, neatkarība no tā, vai attiecīgie ieteikumi tiek ieviest un kad tie tiek ieviest, bet šie te skrīnings, jeb novērošana būtu jāīsteno nepārtraukti. Un vēl viens svarīgs punkts ir tas, ko jūs pieminējāt, cilvēktiesību komisārs. Uh, Mēs uzskatām to par būtisku jautājumu, ņemot vērā starptautisko klimata pārmaiņu jautājumu un arī ekonomikas krīzi. Uh, un varētu būt, ka uz šiem jautājumiem, uz šīm problēmām mēs nevaram uh, būtisku ieguldījumu dot un atbildēt, ja mēs neņemam vērā cilvēktiesības. Arī uh, mainstreamings jāņem vērā attiecībā uz vīdi, tur nesen ir pieņemt vairāk dokumenti, uh, kuri parāda, ka cilvēktiesības netiek pietiekam ņemt vērā. Un mūsu institūcija Venecijā un cits institūcijas um, uzskata to par savu uh, pienākumu brīdināt par šiem uh, jautājumiem. Proti, ka ekonomikas krīze un klimata krīze uh, pieprasa jaunas diskusijas par cilvēktiesībām. Paldies! Kiitos, tohtori Fischer. Tämä oli hyvin tärkeä. Paldies Fišerkungam, tas bija ārkārtīgi būtisks eh, pieminējums un arī metodoloģiski mēs bieži pieminam tā saucamo dzimumu mainstreamingu. Mēs bieži vien runājam arī par metodoloģiju. Tas jau uh, ir bijis zināms daudzus gadus, un tomēr problēmas eh, joprojām ir daudz. Arī Eiropas parlaments vienmēr ir uzsvērs dzimumu līdztiesību, un kaut arī mēs esam sagatavojuši ļoti daudz rezolūcijas, nekas daudz nav panākts. Varbūt ar Nokundzi tagad varētu izteikties, un pēc tam e, es vēlētos dzirdēt Tieras kunga teikto, jo jūs runājāt par to pašu, mēs runājam par starptautisko darbību cilvēktiesību jomā, vai ar Nokundzi vēlētos izteikties? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Paldies, priekšstādājas kundze. Tās būs ļoti īsas piezīmes, un pirmkārt es domāju, ka tas ir pētījums, kas būs par pamatu tādai padziļinātai diskusijai. Tas ir ļoti skaidri formulēts un uzrakstīts, un tas ļoti labi parāda arī attīstību un tos izaicinājumus, ar kuriem saskaramies. Mm, pateikšu, ka ir pāris ieteikumi, kas ir ļoti interesanti, jo tie ir ļoti konkrēti, un tās ir eh, tādas lietas, kas ir um, izdarāmas. Piezīmes par um, komisijas pārstāvniecībām. Visiem, visi uh, pārstāvniecību vadītāji tiek uh, ievēloti, ievērot arī šo punktu par cilvēktiesībām un kompetenci šajā jomā. Uh, un uh, tad jābūt kādam no politiskās un uh, tehniskās puses, jo citādi ir tādas uh, bāžas, jo ja tāda sadarbība pēdējās uh, varētu um, tik nodrošināta, tas ir labi, bet nu, tas ir uh, dažādu politiku jomā ļoti nozīmīgi un arī KDP. Tā tad stiprinot koherenci starp politisko aspektu un tehnisko aspektu, šeit tiek ieteikts um, pārstāvniecībām, regulāri rīkot sēdes ar nevalstiskajām organizācijām. Un kopā ar dalību valstīm sistemātiski tiek veidots šis dialogs arī ar trešajām valstīm. Un es domāju, ka tā ir ļoti nozīmīga ideja, bet šeit pretēji tam, ko. Uh, Florence Benoromēra teica, es nezinu īpaši, vai trešās valsts ir ārkārtīgi entuziastiskas uh, par šo um, dialogu, bet mēs esam ļoti entuziastiski, bet šīs trešās valsts dažkārt nemaz ne. Un um, dažās valstīs mēs vienkārši um, saskaramies ar tādu kā barjeru um, ārlietu ministrijās. Tā tad um, interesanti ir tas, ka teiksim, ir nu, pilnīgi dažāds spektrs. Iekšlietu ministrijas, tieslietu ministrijas ar dažādām ministrijām varētu runāt. Un šeit dažkārt saskaramies ar problēmām. Tas, tā ir tāda lieta, ko varētu mēģināt darīt. Un pēdējais. Um, par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Tas patiesi ir kas tāds, kas ir, nu, teorētiskā uh, jomā saka, ir jāsabalsevis, jo daudz, kas tiek darīts uh, m, pilsonisko un uh, uh, cilvēktiesību jomā, bet jāuzdod ir jautājums. Um, pirmkārt, tāds um, vispārējāks jautājums. Mēs esam attīstības jautājumā mm, viens no uh, lielākajiem, mm, viens no lielākajiem, teiksim, devēju valstu pārstāvjiem. Un cilvēktiesību jomā mēs esam sākuši ļoti nozīmīgi sadarboties ar ANO. Uh, Mm, cilvēktiesību īpašo mm, pārstāvi pārtikas eh, programmu jomā, bet nelēmīgā kārtā mm, ekonomiskā krīze liek mums vairāk strādāt un saskarties ar šiem eh, krīzes iespējiem uz ekonomiskām cilvēktiesību jomām. Tagad par klimata pārmaiņām. Šeit mēs aizvien vairāk saskaramies ar šiem jautājumiem un domāju, ka Somija vēlas aktīvi darboties ANO ietveros par šo jautājumu un humanās palīdzības jautājums. Tātad tās ir jomas, kurās sākam darbu, bet, nu, protams, ka ļoti daudz, kas vēl ir jādara, darbs tiek sākts tagad. Liels paldies un domāju, ka mēs runāsim vēl par to sīkāk. Paldies! Näin varmasti tapahtuu. Kiitos, Rova. Jā, tieši tā arī būs. Paldies eh, Arno kundzei. Un tagad eh, Tierīkungs, lūdzu, jūs varbūt varat apkopot eh, idejas par pētījumu un par to, kā tas ietekmē jūsu darbību un cilvēktiesību stiprināšanu. Paldies. Es pāriešu uz franču valodu. Uh... Gribētu sākt un teikt, ka tas, kas man saka, uztrauc no paša sākuma, ka būs uh, nepieciešams laiks un varbūt nebūs pietiekami daudz laika pārdomāt, ko tad uh, šis mainstreamings tieši domā un kāda ir metodoloģija. Man ļoti patika termins, ka uh, met, uh, mainstreaming uh, politika burtiski tā kā impregnē visas politikas un ir nepieciešama apmācība, un apmācība arī Eiropas Savienības pārstāvniecību vadītāju un pārstāvniecībās. Un kā cilvēktiesību jautājumi tiek iekļaut visās politikās? Ja visi iesaistītie dažādajos laukos šo cilvēktiesību politiku iesaistīs, tad varam būt droši, nu vismaz būs tāda garantija. Uh, ka cilvēktiesības eh, labāk eh, iekļausies, eh, atvainojos, teiksim, par anglismu izmantošanu, bet uh, Ļoti konkrēti runājot par darba grupām, kādas ir uh, padomā, būtu labāk, ja tās vairāk pievērstos cilvēktiesību jautājumiem. Mēs uh, lūdzām, lai mums būtu geogrāfiski arī pieeja šo darba grupu darbībai, bet uh, tas vēl nav atrisināts. Nu, praktiski mums vajadzētu ļoti cieši sadarbības un uh, vajadzētu ar kolatu komamam un citām organizācijām cieši sadarboties, un tās definēs šo Eiropas Savienības. Uh, politika attiecībā uz reģioniem. Un tas pats ir par tematiskajiem jautājumiem sakāms. Ir uh, nepieciešams, lai cilvēku tiesību jautājumi burtiski impregnēti, uh, burtiski pā, nu, būtu katrā jautājumā iekļaut, kas gan, gan geogrāfisko, gan arī tematisko jautājumu noteikšanu. Uh, un uh, interešu konflikts un politiskā griba, kā arī kapacitāte atrast uh, kopēju pozīciju 27 valstu vidū, piemēram, cilvēktiesības uh, terorismu apkarošanas jautājumā, jo katrā gadījumā ir kāds īpašs viedoklis un uh, jāpie. Uh, nu, Lietuvas principi cilvēktiesību jomā arī apkarot konkursu un arī imigrāciju un Eiropas Savienība pati. Tas arī ir mainstreaming uh, jautājums. Cilvēktiesība prioritāte pār visām citām uh, Eiropas Savienības politikām. Un šajā jautājumā jārunā arī par uh, biznesu un arī attīstības jautājumiem. Mēs nedrīkstam tikai pievērsties teorētiskam, bet nu, kaut kādā brīdī mēs saskaramies ar interešu konfliktu un dažkārt runājam arī par kapacitāti, kāda um, ir mūsu pašu dalību valstīm vai partneru valstīm um, cilvēktiesības pacelt pirmajā rangā. Tagad par Lisabonas līgumu. Šeit uh, pagātnē zinājām, ka Uh, Lisabonas uh, līgums un šis kopējais diplomātskais uh, dienests dažkārt uh, rada tāds risks gan NVO, gan arī parlamentam. Romēra kungs atgādināja par uh, komisijas īpašo nozīmi, atgādināt par nepieciešamību, kāds ir attiecībā uz mainstreamīgu. Un komisija, kas tradicionāli ir šī komisijas inter, uh, un savienības interešu pārstāvi īstermiņa jautājumos. Uh, Es vienkārši atgādinu, kāda ir šī komisijas darbība. Un tad, kad būs šis vienotais diplomātskais dienests, komisija un padome kopā, tas šis, nu, varbūt vainās šo trīstur sadarbībā parlaments komisija padome. Un varbūt, ka nebūs tādu īpašu iespēju un atvainojiet par šo, teiksim, pretrunu uzsvēršanu un pavisam ātri priekšsēdētāji. Es vēlos uh, vēl citiem uh, uh, runātājiem mm, dot vārdu, un mūsu darbs beidzas 18.30. Tātad paldies. Un tagad Obils kungs lūdzu. Mi intervencion tiene. Jā, paldies priekšstādātājas kundze. Es uh, uzstājos uh, ar mērķi, nu, nedaudz provocēt, jo. Uh, tad uh, diskusiju var tā labāk turpināt, un es domāju, ka mēs varētu vēl turpināt šo diskusiju. Priekšsēdētājs um, ehm, kundzei jāpadomā, kā mēs vislabāk varētu organizēt šādu diskusiju, lai mēs visus šos jautājumus varētu vēl detalizētāk izskatīt. Arī tos priekšlikums, eh, kādus izteica mm, nevalstisko organizāciju uh, tīkls un arī šis. Uh, Uh, mainstreaming pētījums. Un um, par šo jēdienu mainstreamings es uh, tāpat gribu teikt uh, un atbalstīt runātājs teikto, jo nu nav arī franču valodā šāda atbilstoša uh, jēdziena un arī spāņu valodā tādas tiešas, ne, uh, kā arī uh, piebilda vācu valodā, ne. Uh, un aizvien uh, tiek runāts par šo jēdzienu mainstreaming, un tas tiek uzsvērts uh, katru gadu un uh, ietverts arī dokumentā, uh, ikgadējā ziņojumā. Es pats domāju, ka uh, šis jēdziens mainstreamings tam jāietver sevī divi soļi. No nu, viens puses tās ir dažādās politikas, kādas organizē uh, dažādās institūcijas, ka tas ir labāk jāsaskaņo. Uh, Uh, savā starpā, un otrkārt, ka ir jābūt tādai plašākai politiskai gribas izpausmai. Mainstreamings būtībā ir kaut kas pozitīvs, bet atkarīgs no tā, vai šī, nu kā lai saka, tā straumēšana patiesi arī ir ar kādu konkrētu spēku. Nu, praktiski tās ir dažādas tādas straumas, dažādas spēki, katrs politiskais spēks. Uh, ir uh, ar nozīmīgu lomu un spēku, bet nu vai tad katra atsevišķā strauma ir arī spēcīga. Mm, bet, uh, ja tām nav spēka, tad arī to apvienošana nu, nav īpaši liederīga. Respektīvi, mums ir jāsavieno mūsu politiskās gribas un jāveido tās koherentākas, tātad plašāka koherence starp atsevišķajām uh, institūcijām un orgāniem. Un uh, tika runāts arī par to, ka jābūt sabalansētībai starp atsevišķām vērtībām un prioritātēm. Tātad mēs uh, nedrīkstam uh, būt. Um, nepatiesi un no vienas puses, tad mēs uh, vienmēr komisijai un padomai uh, liksim plecos šo nepateicīgo lomu konkrētus mērķus īstenot, un tajā pašā laikā mēs, kā parlaments, varētu šos cēlos mērķus pārstāvēt. Un tas arī nebūtu godīgi. Tātad interesēm un vērtībām jātiek sabalansētām un saskaņotām savā starpā, jo vērtības uh, Eiropiešu acīs ir ļoti augsti turētas. Tātad mūsu vērtības jāpārstāv uh, pasaulē ar tādu pašu intensitāti un pārliecību, kā arī mūsu intereses. Un noslēgumā vēlos izmantot uh, iespēju atgriezties pie jēdziena, kas ir daudzos uh, ziņojumos un dokumentos un uh, skar cilvēku tiesības, tā tad tas ir tāds jēdziens, kas ir praktiski tāds kā tabu un netiek pieminēts, tās ir politiskās partijas. Varbūt, ka ar šo manis teikto neiegūšu uh, simpātijas, bet ja mēs runājam par politiski interaktīvu dialogu un sakām, ka šim dialogam jānotiek starp dažādiem, mm, dažādām institūcijām, parlamentu un nevalstiskajām organizācijām, kā arī pilsonisko sabiedrību, tad viena lieta tiek aizmirsta, un to varētu varbūt varētu kritizēt, un tā nav perfekta, bet nu, tas ir papildu instruments mūsu demokrātijā. Tās ir politiskās partijas. Eiropas valstīs eh, ir parlamenti un eh, partijas ir pārstāvētas parlamentos, bet vidusjūras reģionā ir tā, ka politiskās partijas dažās trešajās eh, valstīs un vidusjūras piekrastas valstīs tiek marginalizētas, un tās būtu jāiesaist šajā interaktīvajā dialogā. Un šis dialogs uh, tiek prasīts, un to prasa arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Paldies! Paldies! Paldies Obijos kungam! Un eh, ir tik daudz vēlmes, lai mēs varētu turpināt šīs sarunas un tās padziļināt. Tad eh, es domāju, ka mums eh, šās apakškomitejas sēdē būs iespēja turpināt šīs sarunas un diskusijas gan ar jums, nevalstisko organizāciju pārstāvi, gan arī ar komisiju, padomi un prezidentūru. Bija ļoti interesanti dzirdēt arī Venēcijas universitātes un institūta pārstāvis, bet tagad mēs beidzam mūsu sarunu, mūsu sēdi. Es vēlētos pate pateikties Venēcijas institūta vadītājiem, jo bija ārkārtīgi interesanti dzirdēt gan jūs, gan arī prezidentūras komisijas un padomas teikto. Rītā mēs sākam mūsu sēdi pulkstens deviņos, un mums ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Izskatām pulkstens deviņos, mēs runāsim par uiguru situāciju Ķīnā, un mēs dzirdēsim un uzklausīsim Kadirs kundz, kas pārstāvēs uiguru, uiguru teikto. Un pulkstens, eh, pulkstens 11. mēs runāsim par Irānu. Es jums visiem novēlu jauku vakaru. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā sēdēs. Es pasakos visām trīs kundzēm, kuras piedalījās piektā punkta izskatīšanā. Paldies!